un diplomātisku attiecību dibināšanu, un pēdējā brīdī, un tiešām ļoti žēl, ka tā Turcijas parlaments tomēr atsauca eh, šo protokolu, un, eh, un saistīja visu šo jautājumu par, eh, par jūsu saspriem attiecībām ar Kalnu Karabaks jautājumu, un tā sakot, solidaritāte ar Turkiem, kas ir Azerbaidžānu. Tas, manuprāt, pilnīgs absurds. Vienmēr esmu sacījis, tas ir būdeklēns tam, kā Grieķija arī slēdz savas robežas ar Turciju, solidarizēties ar Grieķijas Eh, iedzīvotājiem eh, Kiprā un protestējot pret eh, Ziemē Kipras okupāciju. Nedrīkst slēgt robežas uz lūk šādiem absurdiem pamatiem. Manuprāt, Ar Armēnija pārāk ilgi bijusi izolēta. Diemžēl tā padaudz paļaujās joprojām uz Krievijas militāro aizsardzību. Un tā ir traģiska vēsture, un jau sevišķi tā ir cietusi 1915. gada genocīdā, kas nav vēsturiski pietiekami novērtēts fakts no Eiropas Savienības puses. Es vēlos, lai Armēnija būtu lepna un suverēna, lai te būtu dažādi drošības avoti un arī tā tiesniecības saiknes, kas sekmētu tiešās ārvalstu investīcijas no, investīcijas no Eiropas Savienības un citām vietām. Cerams, Armēnijas kolēģi, jums šeit parlamentā ir daudz uh, draugu, bet, protams, mēs pilnībā norādam jebkuru militāru risinājumu Kalnkaragahas uh, iesaldētiem konfliktam un vēlos arī izteikt savu līdzjūtību sešu karavīru ģimenēm, kas nesen gāja bojā šajā konfliktā gan armēņu, gan azerbaidžānu karavīriem. Un es eh, nedomāju, ka es, es noraidu Lieva kunga retoriku, kas eh, uz, uzskata, ka pieminētie seši tātad Minskas grupas principi novest pie kā, es domāju, ka Minskas grupas eh, mehānisms ir adekvāts mehānisms. Un vēlos jums vēlreiz sirsnīgi pateikties. Paldies! Grazie, onorevole. Paldies, eh, armēniski, starp citu, skan līdzīgi kā, kā, kā franciski. Nākamais kolēģis, lūdzu jums vārds, jā, paldies. Abraham Jāna kungs, sociālistu un demokrātu grupas vārdā, runā Viganina kungs. Uh, vēlos pateikties jums par šo vizīti. Šī ir jūsu pirmā vizīte parlamentā un ceru, ka jums paliks tās labākās atmiņas no parlamenta. Un mēs, mm, protams, ceram, ka nākotnē mūsu sadarbība tikai tuvināsies un uzlabosies. Man ir gandarījums redzēt, ka sarežģītajos ekonomiski sociālajos un starptautiskajos apstākļos, kuros atrodas Armēnija, ar valsts tomēr nezaudē stabilitāti. Tā turpina reformas, nu varbūt ne gluži tādā tempā, kā mēs to vēlētos, bet katrā ziņā iet pareizajā virzienā un veido pozitīvas attiecības ar Eiropas Savienību. Bija prieks dzirdēt, ka jūs pozitīvi vērtējat Eiropas Savienības iniciatīvu austrumu partnerattiecībām. Šī iniciatīva no vienas puses mūsu divpusējās attiecībās ir viens uz jauns elements, bet tāpat arī ir panākusi to, ka ar, ar sešām valstīm, kas piedalās šajā partneru attiecību projektā, ir krietni uzlabojušās attiecības. Tas ir svarīgi, jo reģionālā sadarbība un labas attiecības starp kaimiņiem un daudzpusēja pieeja politikām, mums prāt, jebkurai valstī, kas vēlas tuvināties Eiropas saimnībai, ārkārtīgi svarīgi. Pavisam īsi par eh, tiem, bet eh, kaut kādas stratēģijas svarīgākiem elementiem. Svarīgākais to ir tas, ka uh, parlamenta lielākā daļa pieprasa parlamentam būt aktīvākam, pieprasa parlamentam būt aktīvākam, izstrādā stratēģiju Dienvidu Kaukāzē. Kā tas viss izskatīsies, tas, protams, jārisina dialogā ar jums un ar abām divām pārējām valstīm, kas atrodas šajā reģionā. Man lūk kāds jautājums jums. Līdz tekus uh, labi pazīstamā problēma ar Kalnu Karabahu, kur pēc jūsu domām slēpjas lielākie draudi jūsu valstī, jūsu valsts pozitīvai attīstībai. Kas ir citi lielākie draudi? Un otrs jautājums arī saistās ar kādu jautājumu, kam jūs pieskārāties, un Retens kundze arī to īsi komentē. Kādēļ Turcijas eh, amatpersonās Turcijas oficiālās iestādes nevēlas turpināt eh, tuvināšanās procesu ar Armēniju? Un eh, vai tuvākajā laikā varētu sagaidīt, ka situācija varētu mainīties uz, uz pozitīvo pusi? Paldies! Paldies, un tagad uh, došu vārdu Haciorjo kungam. Lūdzu! Να καλωσορίσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Αρμενίας στο κοινοβούλιο μας. Εγώ προέρχομαι από... Priekšstādā paldies, es arī sveicinu. Arī es esmu no valsts, kas uh, kurā ir diezgan liela armēņu kopiena, armēņu diaspora. Esmu sekojuši līdz tam, kā attīstās situācija Armēnijā, un vēlos pieminēt uh, divus jautājumus, kas jau tiek pieminēti, bet no nu, atkārtošana, kā zināms, ir zināšana māte. Uh, pirmkārt, uh, problēma ar um, nolīgumiem ar Turciju. Kā mēs, mēs zinām, um, šie līgumi pēdējā brīdī no Turcijas parlamenta puses ir atsaukti. Un tiešām vajadzētu rūpīgāk iedzināties problēmas būtībā, kāds tad īsti ir iegansts, kāpēc eh, turki tā rīkojas. Man radies iespējas, ka sākot ar brīdi, kad tika parakstīti profesoriskie līgumi Ženēvā, nu, radās iespējas, ka Turcija tad nu ir eh, pieņēmušos jautājumus un, un tos neapspriedīs uh, Nacionālā parlamentā. Šādu pārliecība, protams, bija ilūzija. Kaut kādiem iemeslu dēļ tā, tā, tā gan ir radusies, bet tā bija pāragra. Varbūt jūs to varat arī pakomentēt. Otkārt par Kalnu Karabāhu. Vairāk iemeslu dēļ, ko jūs pieminējāt, ir eh, tātad eh, iestājies, eh, iestājusies stagnācija šajā procesā un konflikts ir iesaldēts. Bet nu, kaut kādai izējai taču jābūt. Jūs sakat, jā, ka Azerbaidžāna liek kāju priekšā tātad pozitīva attīstība šajā jautājumā. Bet eh, ko tad jūs sagaidītu? Kādā veidā šo konfliktu atrisināt? Varbūt jūs kaut ko sagaidītu no Eiropas Savienības arī. Un visbeidzot īsts komentārs par Tānoka kungu sacīto. Viņš sacīja, ka slēgt robežu ar Turciju līdzinātos tam, kā, sacīsim, ka Grieķija varētu slēgt arī savu robežu ar Turciju, jo, Grie... jo Turcija okupē pusi no Kīpras. Nu, ka, lūk, kā es to vēlos komentēt. Es ceru, ka šeit nav īpaši daudz grieķu klāt, lai nes, neskart viņu jūtas. Un, uh, Es tiešām nedomāju, ka tas bija adekvāts komentārs. Paldies, Hadziorjo kungs. Līdz ar to pirmais komentāru klāsts būs izslēgts ar Milānu Nopērkungu. Divas minūtes, lūdzu. Sveicām, uh, Brānjana kungs, šajā komitejā, un es gribēju uzdāt jautājumu Kalna Karabakas sakarā. Jau ir izskanējuši vairāk jautājumi par šo jautājumu, bet ir vēl viens temats par Par preses un mēdīju brīvību jūsu valstī. Nesenajā ziņojumā ir norādīts, ka uh, valsts radio un televīzijā ir bijis vērojams progress, tāpat arī ir iestrādāt vairāk Eiropas Savienības priekšlikumu. Taču ir līdz jūlijam, manuprāt, šajā gadā uh, moratorijas iz, eh, izsludināts par radiotelevīzijas licencēm. Otrkārt par to cīrunī runājot. Jūs zināt, ka paga līdz pagājušam gadam uh, Daudzi, eh, daudzi observatori, uz, daudz novērot uzskatīja, ka Turcija veido jaunu ārlietu ministru, pateicot, eh, politiku, pateicoties eh, jauniem ārlietu ministram, un uzskata Turciju par būtisku, būtisku potenciālu jaunu politiku ar, ar Sīriju, Krieviju, Irānu, un gal galā kāpēc ne ar Armēniju. Es gribētu zināt, vai kā jūs uzskatāt no savu viedokļu, vai tik tiešām pastāv šāda Turcijas jaunā ārpolitika, kas ir vairāk eh, virzīt uz eh, reģionu un, un kā tas ietekmē tās eh, centienus integrēties Eiropas Savienībā. Paldies! Vispirms došu vārdu priekšsēdētājiem. Bet vēl 30 minūtes kolēģim Tārnokam. Nu, paldies, pavisam īsti vēlos atbildēt, mans vārds tika piesaukts. Manuprāt, tas bija tāds pārpratums, varbūt, kas pagāja garām tulkojumā. Es teicu, tas būtu tikpat absurdi šajā gadījumā, ka, ja, ja Turcija ir Grieķijas laiks robežo Turciju solidarizēties ar to, ka, lūk, Kiprā ir notikusi okupācija, un ka daļa no Kipras ir, ir, ir okupēta. Lūk, manuprāt, tā būtu tikpat absurda situācija kā šī. Es, es protams, esmu Kipras draugs un es jūtu līdzi Kipras tautai, tā kā varbūt mans Kipras kolēģis īsti nesapraties. Protams, pilnībā nole, tad, tad norēja to, ka starptautiskās robežas varētu tikt slēgtas solidarizoties kādām trešajām pusēm. Lūk, tāds bija mans komentārs. Paldies. Paldies, Tenā kungs. Nu, ko tad, došu eh, Abraham Jāna kungam vēlreiz vārdu, varbūt jūs varat reaģēt desmit minūšu laikā, desmit minūtes jums uz jautājumiem. Mums bija septiņi jautājumi, bet, nu, mēģiniet, nu, tomēr um, pierādīt, ka, ka jums ir labas um, kondensēšanas, tā teikt, un retoriskās spējas. Labi, paldies! Mēģināšu tiešām būt lakonisks un, un varbūt arī apvienošu kāds no jautājumiem, lai sniegtu tādu vispārīgu atbildi. Pirmais jautājums, ko saklausīja, bija, kas tad būtu jādara, lai izkļūtu no strupceļa, kurā nonākušas Armēnijas un Turcijas attiecības. Jūs visi zināsiet, ka pagājušo gadu Cīrihē tika parakstīts nodomu protokols, kur iniciators bija Sarkasjans, Sarkasjana kungs, Armēnijas prezidents un um, no otras puses arī Turcijas prezidents. At, uh, Tu bija runa par, par to, ka 15. gadā pusotrs miljons armēņu tika iznīcināti gan cita rezultātā no Turcijas puses. Un es nedomāju, ka mums šeit ir kādi iekšē ienaidnieki vai varbūt arī katrā ziņā, um, mm, ka mūsu diplomātskās attiecības uh, ar uh, Turcija nekādā ziņā nav bijušas uh, saistīts ar šī jautājuma viennozīmīgu izskatīšanu, tas vienmēr tā bijis. Bet eh, šeit tiešām par šo strupceļu ir atbildīga Turcijas valdība. Desmit dienas pēc protokola parakstīšanas Turcijas premjers un ārlietu ministrs nāca klajā ar paziņojumiem, kuros eh, tie paud viedokli, kā diplomātiskas attiecības ar Armēniju ir neiespējams un robeža Armēnija netiks atvērta, kamēr Karabahas konflikts nav atrisināts. Lūk, tas ir strupceļu iemesls ko izraisīja Turcijas valdība. Arī ASV nosodīja šo jautājumu, arī Krievija un, un Francija visi bija iesaistījušies eh, sarunās un uh, piedalījās protokols rakstīšanā Cīrihē. Un tur uh, tika teica, ka nav nekāda priekšnoteikuma jau un, un tātad, ka turpmāk attiecību atjaunošana un robežas atvēršanas ap Turciju un Armēniju ir eh, jautājums, kas nav saistīts ar kādām trešajām pusēm, trešajiem jautājumiem. Nu, tiek arī dots pietiekami daudz laika, lai šīs uh, protokols tiktu ratificēts arī Turcijas parlamentā. Protams, ja Armēnijas parlamentā tas tika ratificēts. partija, kas bija šīs protokola iniciatora, tai ir vairākums uh, parlamentā, un pēc, uzreiz pēc tam, kad Turcija to būtu ratificējusi, Armēņi ar to būtu ratificējuši. Tā kā tas ir jāatbild, tā ir atbilde uz jautājumu no citu kolēģi, kas vaicā, vai šie protokoli nav iekļauti Armēnijas parlamenta darba kārtībā. Tā nav, šie protokoli bija iekļauti, mēs gaidījām tikai to, kad uh, kad beigs savu darbu pastāvīgā komiteja. Tā kā Armēnijas parlaments ir darba kārtībā bijušas jautājums. Armēnijas prezidents eh, realizēja savas konstitucionālās tiesības atsaukt šos jautājumus no darba kārtības, bet tāpat laikā šie protokoli paliek um, nu, turpmākajā eventuālajā Armēnijas parlamenta darba kārtībā. Lūk, tāda ir realitāte. Armēnija no savas puses mazgā rokas nevainībā, mēs neesam darījuši neko, kas apgrūtinātu šo procesu. Un mēs nesaistam to ar armēņu genocīdu faktu, mēs nepieprasām to, ka to atzītu. Atbildot uz Kirilovu kungu jautājumu. Es arī vēlos sacīt, ka mums jābūt korektiem savos izteikumos. Armēnijas institūcijas turpina stiprināt uh, savās demokrātiskās eh, saistības. Protams, nav, lai šie procesi ir efektīvi. Ja sevišķi ņemot vērā to, ka mums, eh, nu, principā trūkst šīs demokrātiskās tradīcijas. Ļoti bieži arī valsts uzliek eh, nevajadzīgs ierobežojums masu mēdījiem, mēģinot aizstāvēt varbūt arī savas leģitīmās intereses, bet, nu, panākot tādu nedemokrātisku iespēju. Bet, nu, jāsaka arī, ka masu mēdīja reizēm pārsteidzas un, un, eh, un pārlieku asa kritizē valsts darbību, kas neizraisa eh, sociālās eh, situācijas uzlabošanu. Lūk, un tieši šo, šo fenomenu, šo, šo mm, parādību dēļ arī notikuši, zinām, varbūt pārpratumi, bet tā ir noteikti pārējais posmā, ka valstī pārējāt no vienas sistēmas uz otru, bet tomēr kopumā, manuprāt, progress ir panāks ļoti labs. Kirilovā kunga ziņojums par situāciju Dienvidu Kaukāzā. No manas puses eh, izraisīja vismaz, vismaz vairākas, vairākus jautājumus. Un es jau esmu nosūtījis arī, arī savu viedokli par um, vairākiem šī ziņām aspektiem ziņām autoram. Ieraugot izvērtējumu par situāciju trīs dienvidu kaut kādās valstīs, es sapratu, ka šis ziņojums ir maigi izsakoties tendencijos, un to es arī uzsvēru savā, savā ziņojumā sākumā. Es arī palieku pie šī domām. Es nevēlos apšaubīt ECO, tātad padarīto darbu un arī Krilova kunga kompetenci. Uh, Bet jāsaka, ka šeit ņems tikai teritoriālās integritātes princips, ka tas ir vienīgais princips, pēc kura jārisina šis konflikts, un manuprāt, tas nav īsti loģiski. Tas arī nav īsti saskaņā ar to, kas, kā šis jautājums līdz šim tiek risināts eh, miera sarunās. Ja sevišķi iepriekšējā gadā un šajā gadā, tad, tad eh, sarunu gaitā viennozīmīgi tika uzsvērts tas, ka arī tautas no, pašnoteikšanās tiecības ir nemazāk svarīgs princips konflikta risināšanā. Un domājot par jaunu politiku šajā jautājumā, nedrīkst ignorēt šo te tautu brīvas pašnoteikšanās principu. Un tieši šāds trūkums bija vērojams Krīlov kunga ziņojumā. Bet tas ir, manuprāt, klājā pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Tas norādīts arī apvienoto nāciju dokumentos un dažādos starptautiskos nolīgumos. Tā bija jautājums par Madrīdas principiem. Mēs vairāk kārt esam sacījuši, ka mēs viennozīmīgi atzīstam šos Madrīdas principus kā labu pamatu tam, lai atrisinātu konfliktu. Որն է հիմնական սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետության համար, բացի Kas attiec uz uh, citiem lielākiem draudiem Armēnijai līdztekus uh, Kalnu-Karabahas konfliktam, kādas vēl problēmas? Nu, jāsaka, ka Armēnijas uh, republika ir eh, kā Kalnu Karabahas tautu drošības garantētājs. Laiku pa laikam eh, Kalnu Karabahas iedzīvotāju drošībai izstrādās nopietni riski, pēc tam nesen bija konflikts, ko pieminēja jūs kolēģi arī. Uh, Mēs nekad neesam pārkāpuši robežu vai sākuši konfliktu. 97. gadā tika parakstīts uh, uh, nolīgums par pamieru. Šis pamieris, protams, ļoti trausls, bet Armēnija kopš tā laika nav pārkāpusi pamieru principus un uh, paliek uzticīgi savām saistībām. Es uzskatu, ka šo konfliktu var atrisināt vienīgi respektējot teritoriālās integrācijas tautu pašnoteikšanās uh, un eh, nevardarbīgas ievēršanās principus. Paldies. Ah, un tad vēl jautājums par to, kādēļ gan eh, Turcija nevēlas turpināt sarunas ar Armēniju. Uz Turciju liels spiedienu izdara Azerbaidžānas valdība. Azerbaidžānas valdībā, kā es pieminēju, zinām spēki, ko interesēs nav tas, lai būtu šā attiecību uzlabošanās. Uh, daļu Azerbaidžānas politiķu uzskata, ka Azerbaidžāņi un Turki ir patiesi viena nācija, viena tauta. Nu, līdz ar to attiecības ar Azerbaidžānu un Turcijai ir svarīgākas nekā Cīrhē parakstītie protokoli ar Armēniju. Mēs uzskatām, ka pat labam bumba atrodas uh, Turcijas laukuma pusē, tā sacīt. Viņiem ir tagad jāizdara nākamais gājiens. Mēs būtu gatavi šos protokolus ratificēt kaut vai šodien. Protams, ja to darītu Turcijas puse. Un vēl Kādēļ tad šie protokoli nav Armēnijas parlamentāru kārtībā šā tā man atbildēja, uzsverot, ka pat labāk gan šis jautājums netiek aktīvi skatīts Armēnijas parlamentā, bet nekur tas pazudis nav. Armēnijas konstitucionālā tiesa ir devusi savu atzinumu, un tad um, Armēnijas prezidents atsauc šo jautājumu, bet, ka, bet eventuāli tas vēl varētu tikt arī skatīts. Kas attiecas jautājumu par, um, par um, masu mēdīju brīvību Armēnijam. Uh, mēs esam aktīvi strādājuši Eiropas padomu un no Venecijas komitejas mums ir arī attiecīgi viedokļi. Balsoties uz Venecijas komitejas uh, atzinumiem. Mēs tad arī strādāsim tālāk. Esmu droši, ka šis jautājums tiks atrisināts. Jautājums par televīzijas un radio likumu. Pirms mēneša šis likums tika grozīts Armēnijā. Un līdz um, 20. jūlijam mēs, um, mums um, bija jāveic arī konkurss par licenšu iepirkšanu, un tas arī tika veikts. Rudenī šis likums tiks pārskatīts. Uzskatām, ka es arī uz personīgi uzskatu, ka šis likums ir jāmaina, ka viņš nav tas veiksmīgākais. Un vispēcot pēdējais jautājums, kas tika uzdots, ir par um, Turcijas reģionālajiem centieniem. Uh, Jā, es arī uzskatu, ka Turcija arī darbos, ne tikai vārdos pierāda to, ka tā mēģina kļūt par eh, tādu kā starpnieku konfliktā starp uh, Armēniju un Azerbaidžānu par Kalnu Karabahu, tas mums nav pieņemams. Pēc mūsu domām konflikts ar, ar tātad par Kalnu Karabahu ir jārisina ar ECO palīdzību, ar eh, starptautisko uh, institūciju palīdzību. Mēs nevēlētos, lai Turcija kļūtu par vēl vienu papildus eh, starpnieku šajās mieru sarunās. Turcija, protams, mēģina palielināt savu reģionālo lomu, bet mēs to neatbalstam. Grazie, prezidente. Eh, riprendiamo la. Paldies, eh, priekšsēdētāji, un mēs tagad pāriem pie otrās debašu daļas kolēģis Žilts uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, komitejas vārdā mūsu ārmēnijas iesim tomēr arī Mums jānorāda tās, ka ir noiets ļoti ievērams ceļu gabals kopš 2006. gada, kad e, tika uzsākta Eiropas kaimiņattiecība politika, kad jūs tajā pievienojoties un e, radās iespēja izmantot Eiropas finanšu instrumentus. Tik izveidots nacionālās um, programmas orientācijas programmas 2007. 10. gadam, un es gribu zināt, kā jūs vērtējat šo programmu ieviešanu. Uh, kas ir veidotas Eiropas eh, kaimiņa attiecību politikas ietvaros. Armēnija arī ir iekļauta kaimiņa, austrum kaimiņa attiecību programmā. Un mēs eh, vēl gaidām, kad tiks eh, uzsākts Eironēst, un es gribētu jums, prezident, jautāt jūsu viedokli pārdalību Eironest E, tīklojumā un Baltkrievijas darbība Eironestit, īpaši ņemot vērā, e, it īpaši ņemot vērā nesen notikušās vēlēšanas. Trešais jautājums ir par jūsu viedokli attiecībā uz e, Dienvidu Kaukāza, taiskaitā Armēnijas lomu energo piegāžu dažādošanā uz Eiropu. It īpaši saistībā ar zināma enerģijas līdzsvaru veidošanu Eiropā. Un pēdējais jautājums. Referents acīja, ka viņa ziņojumā par Armēniju viņš gribētu koncentrēties uz nākotni, jo uh, tas ir, tā ir vislabākā prognoze tiem uzdevumiem, ko jūs varat uzsākt. Taču nevar izvairīties no atsevišķiem pagātnes jautājumiem, tāpēc es gribētu pajautāt par cilvēku tiesību jautājumiem un cilvēku tiesību ievērošanu. Šie jautājumi vienmēr ir bijuši Eiropas parlamentam ļoti nozīmīgi, tīpaši ņemot vērā Lisabons līguma spēkā stāšanos, bet ir tomēr apliecinājumi tam, ka šīs cilvēktiesības nevienmēr tiek ievērotas jūsu valstī. Paldies! Paldies, Gžiba kungs. Mauro Nikolas uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju paust mūsu gandarījumu par to, ka kopā ar mums šeit ir Armēnijas parlamenta pārstāvis. Un Eh, gribu arī norādīt, ka mēs cieši sekojam Armēnijas progresam, it īpaši jūs pieminētos re reģionus, tāpat arī jomās, eh, kas ir reģionālā sadarbība un citas, un īpaši mēs apzināmies, ka Armēnija cenšas maksimāli, lai varētu ātrisināt problēmas savā reģionā un lai varētu celt savu kapacitātu un spēku, lai varētu nonākt, panākt labāku nolīgumu ar Eiropas Savienību, tīpaši pēc asociācijas nolīguma. Gribu atkal atkārtot to, ko šodien jau citi deputāti sacīja, ka šeit, Eiropas parlamentā, pastāv izpratni, ka E, būs starp abām valstīm e, e, diplomatiskās attiecības starp Turciju un Armēniju nodibināts, apmaiņa ar, apmaiņa ar vēstniekiem. Taču no jums, no jūsu sacūt, sacītājs saprotu, ka tiek ka nav eh, reālu pūliņu šo jautājumu atrisināt un diplomātiskas attiecības izveidot. Kādā veidā jūs domājat, eh, Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai būtu jāpalīdz Armēnijai uzlabot attiecības ar Turciju? Paldies! Grazie, Paldies, Mauronikos! Nākošais kolēģis Korāčevs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts par to, ka jūs mūs apmeklējat šodien. Manā valstī Bulgārija ir ievērojama ārmēņu kopiena, tāpēc mēs ļoti jūtīgi uzturamies pret to, kas notiek Armēnijā. Un gribu sacīt, ka Armēnija ļoti sarežģītā situācija gan savā reģionā, gan arī tīri iekšpolitiski. Tik tiešām jūs esat panākuši ievērojumu progresu, lai varētu demokratizēt valsti, mainīt vēlēšanu likumu, lai varētu cīnīties pret korupciju. Un tā tālāk Un Armēnija labi sadarbojas ar Eiropas Savienības ekspertu grupu, un es varu jūs tikai mudināt to darīt arī nākotnē. Startautiskā ziņā runājot par Kalnu Karabahas konfliktu, vajadzētu būt e, e, trim principiem, kas ir vienīgi svarīgi - teritoriāla integritāte, pašnoteikšanās un nevardarbība. Bet e, Jāsaka, to nevarēs panākt viegli un ātri, taču mums ir jābūt eh, pacietīgiem un jāpieturas pie šiem trim principiem. Es gan nekādā veidā nevaru būt, nevaru samierināties ar to, ka eh, viena no iesaistītajām valstīm iespēja ies, eh, pieminēs eh, Eiropas parlamenta ziņojums, lai, lai uzteiktās ambīcijas savukārt uz eh, protoko, par protokoliem runājot, es gribētu sacīt sekojošo. Jūs nedomājat, ka būtu labāk Armēnijai ratificēt protokolus? Un E, Turciju pakļaut pat vēl lielākam starptautiskam spiedienam, lai tā īstenotu savu daļu šajā papildus jūdzē, kas ir veicama. Kā arī bezkonfliktu politika, ko reklamē Turcija, beidzot ir jākļūst pār realitāti. Paldies, nākošais. Kā vēl šķiet, nākošais? Paldies, Kovačev kungs. Nākošais Ungurijānu kungs referents par Eiropas Savienības stratēģiju Melnās jūras reģionā nav klāt. Tādā gadījumā Lānsbērģa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārsteigts, ka nav progresa miera procesā starp Armēniju un Turciju, ir tikai iesalis eh, kara process, kas var kļūt eh, pār sasalumu jebkurā laikā. Un eh, ar š, pie šīs laika bumbas ir nenorādīts detonators. Tālāk runājot par laiku, kad tas var notikt. Ja Nabuko projekts tiek izveidot, tad. Um, Eh, vislabākais veids pret to ir jau, būtu jauns dienvidu kaut kāds karš šajā gadījumā pret. Eh, un šajā gadījumā pret Azerbaidžānu un Armēniju varētu tikt izmantot tā kā grēkāzes šeit. Vai pastāv tādas, vai šīs briesmas tiek ņemtas vērā starp Armēnijas politisko eliti?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 Eh, par NP runājot eh, par kaimiņu attiecību pro, pro eh, politiku un citiem jautājumiem. Pirmie runātāji pauda vēlmi virzīt šo programmu tālāk, tāpat arī par Eironestu Mēs sadarbojamies šeit ar tiem, kur strādā pie Eironest. Mums ir bijušas sarunas ar prezidentu Būzeku un ar, ar, ar jautājumiem, kas ir saistīti ar Baltkrieviju, un ka mums būtu jāatrisina dažādas vēl atlikušās problēmas. Tāpat arī mēs nācām klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Mēs apspriedām Baltkrievijas dalību. Un mana pozīcija ir tāda, ka sešām valstīm, kam jāpiedalās šajā iniciatīvā, kā arī īpaši norādot par Baltkrievijas dalību šeit vēl viss nav atrisināts, un mums ir jāstrādā tomēr tālāk Mēs esam vienojušies par to, ka delegācijas tiksies šeit Briselē nepieciešamības gadījumā, un es arī parlamentu priekšsēdētājiem Būzekam izpaudu, paudu rakstveidā šo priekšlikumu. Tādējādi mēs darīsim visu, ko mēs varam, lai varam maksimāli drīz eiro nest. Tālāk jautājums par cilvēktiesību situāciju. Ir dažkārt uzdot šie jautājumi un par vai cilvēki ir aizturēti vai apsūdzēti savu politisko darbību vai viedokļu dēļ, un starpība ar tiem, kuri ir paveikuši kriminālu sodāmus nodarījumus. E, pirmo, pirmā kategorija nepastāv izlikuma tiesā e, priekšā ir vienlīdzīgi. Savukārt, e, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas padomas cilvēktiesību komisāru un strādājam pie demokrātisku reformu ieviešanas, lai varētu nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu. Mēs esam parādījuši savu politisko un savu labo gribu, lai varētu īstenot visas nepieciešamās reformas, un mūsu valdība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 Pagaidām mēs nekādu progresu vēl nesam pēc paveiktā panākuši. Protokoliem ir ietiek parakstītiem ar priekšnosacījumiem. Un šodien, kad es uzstājos jūsu priekšā, mēs esam gatavi ratificēt protokolus, kurus ir parakstījuši ārlietu ministri. Tomēr es neredzu, ka Turcija parādītu tādu pašu politisko gribu. Un Turcijas Eh, un ar, ja Armēnija ir gatava ratificēt šos eh, protokolus jebkurā laikā. Eiropas Savienība varētu aicināt Turcijas valdību ratificēt protokolus, kurus viņi paši ir parakstījuši un kam viņi ir piekru, piekrituši bez jebkādiem priekšnosacījumiem. Šie protokoli būtu jāratificē. Ես համաձայն չեմ այն առաջարկներին, որ մեր գործընկերների Piekrītu tiem kolēģiem, kuri uzskata, ka vajadzētu ratificēt protokolus un tāpēc. Un tad, um, tad Turcija izskatītos pat sliktāk. Tomēr mēs esam spēruši pirmo soli. Tā bija Armēnija, kura pastiepa roku uzaicinot Turcijas prezidentu uz Armēniju. Uh, tādā veidā Armēnijas prezidents mēģināja izveidot attiecības un sākot kopš 93. gada Turcijas Armēnijas robeža ir slēgtā. Un es vēlētos, lai parlaments zina, eh, apzinās, ka Armēnija nevēlas uh, būt ar noslēgtām robežām 21. gadsimtā. Mēs uh, nerunājam šeit par valsti, kura cenšas uh, pievienoties Eiropas Savienībai. Es saprastu, ka Es nevaru saprast, kā var valsts, kura uh, E, kura vēlētos pievienoties Eiropas Savienībai, gribētu paturēt slēgtu e, robežu ar kaimiņu valsti. Mēs esam pārliecināti, ka pēc tam, e, pat, pat ja mēs ratificēsim šos protokolus, tad Turcijas valdība to nedarīs. Un drīzāk eh, viņi gribēs kļūt par starpnieku Kalnu Karabaks konfliktā. Mēs to nevaram pieņemt, tas mūsuprāt ir nepieņēmumi, ka Turcija gribētu uzņemties šādu starpnieku lomu. Un beidzamais jautājums pār Kalnu Karabakas konfliktu un iespējamu, iespējamu bruņot darbību atsākšanos. Janīna Hagālieva, jeb քաղաքական գործիչները իրականանում Ադրբեջանս prezidents Ալիևs eh, un vairāki Ադրբեջāņu politiķi mēģina īstenot spiedienu un spēku. Un iespējams, ka šobrīd eh, snaiperi, kamēr mēs runājam, šauj no robežas pretējās puses, notiek daudz pārkāpumu. Uh, Azerbaidžāna izmanto naftas ieņēmumus, lai apbruņot savu armiju, un es neredzu adekvātu kritisku atbildi no starptautiskām vai Eiropas organizācijām. Es neredzu nevienu, kurš aicinātu Azerbaidžānas valdību pārtraukt šos karēvīgos paziņojumus. Es domāju, ka 21 gad, 21. gadsimtā karš nevienu problēmu nevar atrisināt. Tas e, tāpat atcerēsimies 91.4. gada konfliktus. Un es gribētu aicināt kolēģus apzināties to, ka vardarbība nav ceļš, pa kuru virzīties, ka konf e, konflikti ir jāatrisina un jāpārtrauc. Un mēs vēlamies miera sarunas, mēs vēlamies dzīvot mierā ar saviem kaimiņiem. Un mums, mēs vēlamies atrisināt visus konfliktus savā reģionā ar miera sarunām. Paldies, priekšsēdā! Armēnijas eh, parlamenta priekšsēdētāji par šo ļoti pilnīgo, ļoti intensīvo viedokļu apmaiņu. Protams, dažādie argumenti, ar kuriem mēs apmainījāmies, paliek uz darba galda. Būs citas sanāksmes, kuras dos mums iespēju vēl vairāk stiprināt mūsu sadarbību. Mēs gribētu jums tagad izteikt mūsu vislabākos vēlējumus un jūsu paziņojumu par notikuma attīstību konflikta zonā ir ļoti interesanti. Mēs ceram, ka šie konflikti tiks atrisināti visdrīzākajā eh, laikā, un mēs varēsim labi sadarboties. Paldies visiem, kuri uzstājās, un es tagad nododu sēdes vadību savam kolēģim darba kārtības nākamajam punktam. Thank you very much. President. Thank you.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 Okay, so uh, I would like to uh, welcome. Uh... Ar prieku sveicu šeit viņa ekscelenci Irākas vēstnieku Eiropā. Pašlaik mēs esam saskārušies ar situāciju, kur mums būtu jāskaidro, un varbūt ne tikai mums, jo pirms vairākiem mēnešiem ir notikušas vēlēšanas, gala rezultāti mums vēl nav, bet tajā pašā laikā prezidenta ievēlēšanas termiņš ir ticis ievērots. Šodien ir pēdējā diena, kad prezidentu varēja ievēr, ievēlēt un kad rezultāti būtu jāpaziņo bet es gribētu dot vārdu viņa ekscelencei prezentācijai. Un, un tad pēc tam mums būs diskusija. Es gribēju atgādināt kolēģiem, ka mums pēc tam ir vēl viens darba kārtības punkts pēc šīm diskusijām, tāpēc jūsu ekscelence jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godājamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārt, es gribēju pateikties Albertīnī kungam par doto iespēju uzrunāt ārlietu komitejas locekļus un pastāstīt par situācijas attīstību manā valstī un arī mūsu attīcību attīstību. Ar lielu prieku uzrunāju jūs. Pēc 35 gadu totalitārā režīma un brutālas, brutāla diktatora varas Irāka tika nodalīta no visas pasaules, un būtiskie valsts sektori, piemēram, izglītība, veselības aprīpe un citi, sāka sabrukt, bet pēc tam irākieši spēja ievilkt brīvības elpu, bet nācās saskarties arī ar barbariska terorisma draudiem un teroristiem, kas ieradās no dažādām pasaules valstīm caur kaimiņu valstīm un kuri saņēma finansējumu no dažādām vietām. Mēs pārdzīvojām septiņus grūtus gadus, un brīžiem likās, ka dzīve pat apstājās, jo teroristiem un dažādiem grupējumiem bija izdevies iegūt kontroli pār Bagdādas reģioniem un valsts reģioniem. Simtiem irākieši tika nogalināti, daudzi pameta valsti, un Alkaida un Sadam piekritē izdarīja visu, lai padziļinātu konfliktu un varbūt uzsāktu pat pilsoņu karu, bet tas nenotika un teroristi sāka zaudēt iegūtās pozīcijas. Kā Francijas prezidents teica, bija noticis brīnums un pilsoņu karš Irākā nekad nav bijis un tas arī nebūs. Pagaidām situācija, pamazām situācija ir uzlabojusies, Al-Qaida un grupējumi ir zaudējuši ietekmi, lai gan joprojām ir bīstami. Viņus joprojām ielaiž Irākā kaimiņu valstis. 2011. gada beigās no Irākas tiks izvests ārvalstu karaspēks, atbilstoši sofa, uh, līgumam, kas tika noslēgts pēc smagām sarunām starp Irākas un ASV valdībām. Svarīgi ir zināt, ka šo, uz to brīdi Irākas spēki būs labi apmācīti, lai varētu uzņemties atbildību un pārņemt atbildību no ASV spēkiem un varētu gandrīz neatkarīgi strādāt valstī. Irāka ir spērus pirmos soļus demokrātijas jomā un ir gatava turpināt, neskatoties uz augsto cenu, ko jāmaksā. Uh, Šeit es runāju par terorisma draudiem un arī par to, ka ārvalstis pastāvīgi ierauj, iejaucas Irākas iekšlietās un konkrēti noteiktas kaimiņu valstis, jo demokrātijas principi šajā reģionā netiek atbalstīti, un šīs valstis mēģina arī izveidot Irāku tādu, kāda atbilstu viņu interesēm. Pēc astoņu gadu, pēc astoņu dienu kara Kuveitas ieņemšanu, ieņemšanas eh, Irākas infrastruktūra tika pilnībā sagrauta, bet tagad Irāka grib dzīvot mierā ar kaimiņiem, ievērojot gan savas, gan kaimiņu intereses. Mēs uzskatām, ka šādas politikas ievērošana nāk par labu visām iesaistītajām valstīm un nodrošina stabilitāte reģionā, kas arī ir svarīgi pārējai pasaulei ir tīpaši ņemot vērā to, kādas ir vajadzības pēc enerģijas avotiem citā pasaulī. Pārējais process ir grūts, ir daudz izaicinājumu, kas valstī jārisina. Jaunais parlaments un valdība risinās šīs problēmas, piemēram, labas pārvaldības nodrošināšanu, pareizu bagātības izmantošanu un arī diversificēs ienākumu iespējas valstī nodrošinās labākus pakalpojumus cilvēkiem, uzlabos dzīves līmeni un risinās politiskās problēmas, piemēram, Kirkūks jautājums, konflikt zonas un arī tiks mainīta konstitūcija un tā tālāk. Ir parakstīti daudzi svarīgi nolīgumi ar naftas uzņēmumiem, lai palielinātu naftas ieguvi un drīz tiks noslēgt uh, līdzīga līguma arī par gāzes ieguvi. Dāmas un kura, kungi, Irāka ir sarežģīta valsts, tur ir daudz reliģiju, etnisko grupu, sektu, daudz valodu, un Irāka ir bijusi tāda tūkstošiem gadu. Šo atšķirību izmantošana, racionāla izmantošana padarītu Irāku par bagat, bagātu valsti, ja tiktu ievērēti citu cilvēku uzskati un ticība. Savstarpējas uzticības un dialogu un kompromisu panākšana dotu daudz laba. Savstarpējās samierināšanās un vienotības process jau ir uzsākts. Tā rezultātā varētu izveidot valdību, kas pārstāvētu visus Irākas cilvēkus. Mūsu attiecības starp Irāku un Eiropas Savienību konstruktīvi attīstās. Uh, tiek vestas sarunas par partnerības un sadarbības līgumu, un šīs sarunas pirms kāda laika jau ir beigtas, un ir cerības parakstīt šo līgumu. Līgums varētu kļūt par pamatu mūsu savstarpējām at attiecībām. Un es gribētu izmantot iespēju uzrunāt visus ekspertus no komisijas, no padomis un prezentējušām valstīm, kas smagi strādāja šī līguma parākš, e, parakstīšanai. Arī gribētu pateikties EU just leks darbiniekiem. Tika parakstīts arī vienošanās memorands par e, enerģijas avotiem, un es ceru, ka šis līgums bruģēs ceļu nākotnes sadarbībai. Irāka cer nodibināt īpašas attiecības ar Eiropas Savienību dažādās jomās, jo Eiropas Savienība ir palīdzējusi Irākai atgrūt pilnīgu suverenitāti un ar nākotnē iespējams arī palīdzēs atbrīvoties no smagās septītās sadaļas nastas, lai Irāka varētu izmantot visu potenciālu un kļūtu par modernu valsti dāmas un kungi, es tagad gribētu pieskarties svarīgai mūsu attiecību daļai un konkrēti sadarbībai starp Irākas pārstāvju palātu un Eiropas parlamentu. Šī sadarbība jau ilgus vairākus gadus un ar lielu prieku uzsaku iepriekšējās sadarbības grupas darbinieku vai dalībnieku darīto, lai uzlabotu mūsu attiec attiecības un lai dotu uh, Irākas parlamenta deputātiem iegūta pieredze, kas uzkrāta Eiropas parlamentā par to, ka tika organizētas daudzas Eiropas parlamenta delegāciju vizītes Irākā. Paldies baronesē Nikolsonai, Anai Gomešai, Nikolam, Nikolajam Miladnovam un citiem deputātiem. Es ceru, ka nevienu neapvainošu, izsekot vēlmi, ko arī atbalsta daži delegācijas pārstāvji, ka esošais šīs te delegācijas priekšsēdētājs turpinās darbu un mēģinās nepieslieties tādām politiskām grupām, kas varētu aizvainot eh, Irākas politiķus un Irākas iestādes un Irākas tautu un viņu pārstāvis parlamentā kādai organizācijai, kas Irākā tiek uzskatīta par teroristisku organizāciju un kas piedalījās brutālā sacel 1991. gada sacelšanās apspiešanā šī ir iejaukšanās Irākas iekšējās lietās, un tas nedos iespēju panākt nacionālu samierināšanos un traucē mūsu attiecību attīstībai. Dāmas un kungi, es patiešām novērtēju jūsu interesi par situāciju manā valstī, un es ceru, ka jūs turpināsiet strādāt pie mūsu interešu ievērošanas un pie veselīgu attiecību uzturēšanas un attīstības starp mūsu parlamentiem. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies. Uh, now, uh, like to invite Mr. Mauro, who uh, is. Uh, ja paldies tiešām par šo pārskatu taisniekungam un taisdošu vārdu mūsu atbildīgajam referentam Mauro kungam. Lūdzu. Paldies priekšstādētājiem. Un es pateicos arī viņa ekscelencei vēstniekam par lielisko pārskatu par aktuālo, aktuālo situāciju Irākā. Immagino che adesso lei riceva la traduzione, signora. Jā, es nedaudz pagaidīšu, kamēr vēstnieku kungs uzliks austiņas un, un iestatīs atbilstošo tulkošanas režīmu. Tā šķiet, ka tas nu ir izdarīts. Tad nu es varu turpināt ar jautājumiem, kas man bija padomām. Man īpaši interesētu papildus informāciju no jums par jaunās valdības veidošanu jūsu valstī. Paldies, jautājums tiešām ļoti vienkārši. Vai pēc jūsu domām jaunā valdība varētu tikt akceptēta drīz, vai šis process būs ātrāks nekā 2005. gadā, kad notika iepriekšās vēlēšanas? Vatsakot, kāds jūsu prognozes šai sakarā? Un vai jūs mums nevarētu sniegt arī papildus informāciju par to šķelšanos, par, par to par tiem konfliktiem, kas tad eh, neļauj izveidot jauno valdību. Malīkī un Malābī kungs, kungs, es zinu, ka viņi tad ir lielāko, lielāko valdību vadītāji, viens simtsot nespēja par kaut ko vienoties savā starpā, nespēja vienoties par jaunas valdības izveidošanu, un nu, tas acīm redzot arī atspoguļo to, kāda situācija ir Irākas, Irākas sabiedrībā kopumā. Tad vēl viens jautājums. Pēdējā laikā, diemžēl, atkal ir uh, aktivizējušies teroristi, atkal ir jauns vardarbības vilnis. Jūs jau sacījāt, ka ļoti grūti nodrošināt adekvātas drošības struktūras, ir trūkst apmācītu darbinieku. Un um, pat cik uh, pavisam drīz ir paredzama ASV spēku izvešana no Irākas, kāda ir lielākā izaicinājuma, kā jūs grasāties šo pagaidām nedrošo drošības uh, situāciju atrisināt? Un tad vēl jautājums par uh, etniskām minoritātēm vairāk miljonu irākiešu uzturās Sīrijā un Čordānā. Kādi pasākumi pēc jūsu domām būtu jāveic nākamajai valdībai, lai sekmētu šo bēgļu atgriešanos dzimtenēm? Google pārsvarā tie ir profesionāļi, izglītot savas jomas speciālisti, kas noteikti sekmētu valsts attīstību un palīdzētu valstī atgūties. Un visbeidzot pēdējais jautājums par šādu jautājumu. Ko jūs domājat par sarunām starp veco valdību un Eiropas komisiju? Kādas pēc jūsu domām lielākās grūtības bija šajās sarunās, kādas, kas tur varbūt nav īpaši veicies, sakmējies, un kas būtu jāņem vērā nākotnē šajās sarunās? Kādas tad varbūt padomas vai ceļamājas jūs varētu dot nākamajai valdībai šai sakarā? Mums arī parlamentam ir savs eh, sākāmais, mums ir jābalso, lai šis, šis sadarbības līgums tiktu ratificēts. Un nu, mēs ceram arī, ka mūsu sadarbība ar Irākas parlamentu turpināsies, lai mums būtu tāda plašāka viedokļa apmaiņa, parla apmaiņa parlamentāriešu līmenī, un lai mēs varētu paust jums savus viedokļus. Paldies, tev ir vārds Gomešas kundzei. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšstātājiem, paldies arī vēstniekungam par eh, tādu informatīvo pārskatu. Jūs norādījāt, ka tiešām Irāka ir ļoti komplicēta, varētu sacīt tāda smalka valsts. Bet uh, prieks arī par to, ka tomēr nav tik ļauna, ka valstīs būtu izstājis pilsoņu karš, ka valsts būtu izgāzusies tā sacīt, vai ka šis te starp mm, etniskais starp eh, se, sektu konflikts nav tiešām eskalējies pēdējā laikā. Bet nu, pēdējā notikuma pēc vēlēšanām tiešām ir apliecinājuši to, ka irākieši daudz ko mācījušies no pēdējo gadu notikumiem un nevēlas atgriezties pie uh, pie starptautiskajiem konfliktiem. Un vardarbība, kas eh, ir eh, bijusi vērojama Irākā, tiešām pārsvarā ir notikusi dēļ teroristu grupām, kuras jums tā arī nav izdevies līdz galam iznīcināt un kuras ieradās Irākā pēc eh, okupācijas, pēc iebrukuma Irākā, respektīvi. Tātad paldies jums par to, ka jūs pieminējāt šo tā ārvalstu iejaukšanos, ka no, no kaimiņu valstīm turpinās tātad, zinām, iejaukšanās. Arī šajā parlamentā ir, ir cilvēki, kas ļoti norūpējušies par to, ka šī iekšanās ir tieši lielā mērā no Irānas, bet tikpat labai no, no citām kaimiņu valstīm, no Sauda Arābijas, piemēram, un arī Sīrijas puses, nemaz ne, ne, nerunāju par Turciju, kas arī reizēm veic uh, reidus uh, Irākas īmļos, aizbrauties ar to, ka viņi tur vajā kurdu nemierniekus. Nu, vēl. Vēlos eh, jūs lūgt eh, paust viedokli par šādu jautājumu. Kā jūs domājat, vai progress ir panāks ne tikai bēgļu jautājumu, par ko jums vajadzēja Māro kungs, tātad kā viņš sekmēt viņa atgriešanos no kāņu valstīm, bet vai bijis kāds progress, runājot par, eh, par pārismetināšanu? priekšēji pārvietoto tātad uh, mājaku sadējušo cilvēku pārismitināšanu daudzi. Daudziem cilvēkiem nav droši atgriezties mājās. Kas darīt šai sakarā? Vakar mums bija delegācijas uh, sanāksme, tātad uh, Irākas delegācijas sanāksme, un bija prieks dzirdēt, ka Nevalstiskās organizācijas e, aktīvi strādā pie nacionālā minoritāšu jautājuma Irākā, un neskatoties arī uz e, vēlēšanām un vispār jau e, cerams, ka šīm organizācijām ir tuvākajos mēnešos jau būs iespēja sadarboties ar Irākas amatpersonām, lai sekmētu šo jautājumu attīstību tālāk. Tāpat vēlos jūs pavēstīt, īpaši tīzāk vaicāt par to, vai jūs nevarat dot uh, papildus informāciju par šo nodomu memorandu, kas ir parakstīts ar komisiju par eh, um, enerģētikas jautājumiem vai ākas, akvas, tātad uh, dabas gāzes lauku un cita reģiona arī ir ierakstīti šajā protokolā, vai tos nevarētu izstrādāt un tā tālāk. Un vēl jautājums šāds. Varbūt jūs varētu dot mums nedaudz informācijas par to, kādas ir attiecības ar uh, centrālās valdības un kurdu apgabalu valdības uh, amatpersonām ņemot vērā Barzānī kunga nesenās vizītes eh, Francijā un Vācijā, man jāsaka, ka esmu tiešām gandarīti, ka tātad šīs lietas notiek. pagātnē bijusi valdības nevēlēšanās sadarboties ar Kurdistānas uh, eh, pārstruktūrām. Prieks, ka tas tā kā, tā kā pamazām sāk izrust. Jo, protams, ļoti daudz iespēju, kuras var, var izskatīt un izmeklēt, lai uzlabotu attiecības ne tikai ar kurdu reģionālu pašvaldību, bet ar, ar visu Irāku kopumā. Ja mēs aktīvāk sadarbojamies ar Kurdistānu un, un ievedam tur eksperts no Irākas un palīdzam kurdu autonomijām struktūrām uh, uzlabot uh, savu infrastruktūru, tad tas tikai nākt visiem pa labu. Un vispēcot, vēlos sacīt, ka es ļoti labi saprotu, ko jūs uh, gribējāt teikt attiecībā uz eh, Irākas delegācijas darbu. Un prieks, ka esat, eh, nu, nesen saņēmis vēstuli, cik zinu, ja, kurā ir ieteikts, ka septītā nodaļa būtu jāuzspiež Irākai, jo nav panāks vēl risinājums. Valdības jautājumā. Jāsaka, ka tas nav vai, vairums eh, Irākas delegācijas locekļu ar mums neviens nekonsultējās. Pēc diskusijas Irākas delegācija vakar mēs piekritām, ka līdzīgi precedenti nākotnē nav pieļaujami. Un vēlreiz vēlos uzsvērt, ka tas nav um, mūsu vairākuma viedoklis, tas ir tikai delegācijas uh, priekšsētāja viedoklis, un manuprāt, ļoti žēl, ka tā. Es pat tik izteikti nožēlu par, par to, ka šāds ierosinājums ir ticis izteikts, jo, ja, manuprāt, tas. Um, nav godīgs, ieteikums nav godīgs risinājums. Tas ignorē to progresu, kādu neskatoties uz daudzām problēmām Irāka ir panākusi pēdējā laikā. Paldies! Paldies tagad! Lohmilērs kundzei vārds, kas ir Irānas delegācijas vadītāja. Un tad mums te vēl ir vairāk runātāji, bet varbūt paņemsim pauzīti, e, dosim iespēju cienījumam vēstniekam atbildēt. Un tad turpināsim ar pēdējiem četriem runātājiem manā sarakstā. Tā kā sākumā runās Lokmilers kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Un paldies arī vēstniekungam par jūsu komentāriem un jūsu runu. Man ir jautājumi par vairākiem cilvēktiesību aspektiem Irākā. Pirmkārt, Irākā ir diezgan liberāls preses likums, un neskatoties uz to, ir diezgan daudz žurnālistu, kas neakarīgajā presē saka, ka viņi, viņiem ir eh, arī, arī eh, pret viņiem vēršās ar politiskiem motīviem un draud viņiem. Un tāpat arī izņemam par to, ka civilpersonas uzbrūk žurnālistiem un nevar izslēgt to, ka šādi uzbrukumi tiek eh, organizēti arī no slepeno dienesta puses. Un nu, tā kā es labprāt no jums zinātu, kā jūs vērtējat, kā es komentēju šo situāciju tālāk. Un tāpat uh, ir arī bijuši gadījumi pēdējā laikā, kad ir bijuši uh, pašpatvarīgi uh, aresti un aizturēšanas, kā arī, kā arī spīdzināšana. Un uh, pa, par to arī atbildīgs valsts struktūras, un ko jūs dariet, lai to novērstu. Treškārt, jau kopš Irānas kara laikiem, bet atnerišķi no Irānas un no Turcijas, ir militāri uzbrukumi Irānas ziemeļos. Tātad šeit tajā reģionā starp Irānas un Irākas robežu. Amaliki kungs jau jūnijā ir atklāt norādījis uz, uh, tātad, vērst uzmanību uz to. Un šie uzbrukumi pēc cilvēktiesību organizāciju vērtējumu uh, vērst ne tikai uz kurdu uh, nemierniekiem, bet vairāk kā 500 ģimenes, civilizētā ģimenes ir spējas atstāt šo reģionu šo militāro uzbrukumu rezultātā. Nu, līdz ar to man ir tas, kā jūs izvērtējat šo situāciju. Uh, un ko Irākas eh, valdība grasās tuvākā laikā darīt šajā sakrā. Un pēdējais jautājums saistās ar Kempa Ašrafā, tātad eh, jūs te netieši norādījāt uz eh, tātad mm, Močahadīnu jautājumu, kas ienāk no sadām valstīm, jūs sacījāt, ka šī tātad uh, nometnē ka jūs grasāties izbeigt šos jautājumus, mēs arī vairāk kārt eh, esam parlamentā par to sprieduši, un 11. jūnijā Reuters arī rakstīja, ka mm, t, t, t, 39 uh, tautas mučkštīna kustības uh, eh, dalībnieki eh, ir um, aizturēti un tā. Bet vēl jūs vaicāt, vēstniekungs, kas ir no jauna ša, šī konferences sakarā, kas tur ir kāda pēdējā notikuma. Paldies! Lūdzu, vēstniekungs, jums vārds. Nu, ko, Mārā kungs sākšu jums, saka vēstniekungs. Jautājums par, um, par ko tas mums bija? Par starunām, par partnerattiecību no līguma. Um, Lombards kundze pārstāv komisiju šeit, bet, kad jāsaka, sarunas ir tieši gan raiti, pēc manām domām. Vairāk sarunām gan šeit Briselē, gan Bagdādā notikuši. Manuprāt, liela problēma šajās sarunās nebija. Un parasti man pieredze rāda, sarunās ar Arābu valstīm vai citām valstīm reģionā, vienmēr pacelās jautājums par cilvēktiesībām tā tālāk. Mūsu gadījumā patiesi šāda problēma nebija. Jā, protams, bija šāds un tāds nianses, pie kurām bija jāpiestrādā, bet um, gala beigās mēs panācām labu nolīgumu. Es domāju, ka tā ir tikai laika jautājums, pirms šis jautājums tiks uh, realizēts. Un, nu, protams, parlamentos būs ratifikācija Eiropas parlamentā, bet es tiešām uzskatu, ka ļoti būtisks eh, noliegums tas eh, kalpos kā stūrakmens mūsu attiecībām nākotnē. Tālāk Mairo kungs vēl vaicāja par, par bruņoto eh, spēku lomu, par drošības spēkiem. Tātad. Iepšā režīma laikā tad vairāk kā miljons cilvēku bija apvienotajos spēkos. Nu, protams, bija arī kāra 80. gados ar Irānu, tad mēs iebrukām Kuveitā, un arī valdība pati vajā irākiešus vietā veidā gan, gan Kurd, Kurdistānas reģionā un citur, un tad, nu, un tad armija tika atlaista, mēs zinām, kā tiemžēl tas notika, jau pirmajās eh, okupācijas dienās armija tika izformēta, atlaista. Un, laikaitā mēs sapratām, protams, ka mums ir nepieciešami pašiem savu drošības spēku. Amerikas uh, armija nec uh, eh, vēlas, nec, nec var palikt uh, Irākā mūžīgi. Pirms gadu mums bija ļoti sarežģīts uh, sarunrauns ar ASV par to, kā tad to realizēt. Un gala beigās, manuprāt, mēs noslēdzām ļoti labu līgumu, skaidru līgumu, ASV vēstnieks sacīja, nu, jūs uzņematies sitienu eh, galveno spēku, nu, jā, bet, nu, manuprāt, šis līgums bija labāks nekā tas, kurš tika parakstīts Japānu vai Dienvidkoreju. Tad līdz 11. gada beigām visi ārvalstu karēvi atstās Irāku. Nu, pēdējo divu gadu gaitā, protams, ir daudz kas darīts, lai apmācītu mūsu pašu militārismu, mūsu pašu drošības spēkus. Nu, domāju, ka vairāk kā 99% operāciju, kas tiek veikts pat labāk, jau veids paši Irākas bruņoties spēki. Nu, protams, eh, mums pagaidām eh, trūks gaisa spēku, un amerikāņi pat labāk nodrošina tieši to, tātad gaisa spēku atbalstu. Bet līdz 11. gada beigām cerams, ka mēs eh, spēsim jau arī pastāvīgi veikt visas, visas, visas militāras operācijas paši. Tālāk bēgļu problēma. Nākamais jautājums. Protams, tā ir ļoti akūta, ļoti, ļoti smaga human, humanitāra rakstura problēma. Irāka tradicionāli nekad nav bijusi tāda valsts, nu, kas tā sacīt eksportē pēdējās uh, bēgļus. Gluži otrādi, 80. gados būs, pie mums atbrauc miljoniem eģiptiešu. Mēs tradicionāli esam bijusi, bijusi pārtikus valsts, bet pēc tam, kad tika uzlikts drošības uh, komitejas, eh, tātad drošības padoms, eh, ANO drošības padoms eh, aizliegums, sākās tiešām intelektuālā potenciāla noplūda no, no Irākas finansāla iemesla dēļ. Miljoniem irākieši aizbrauc uz kaimiņu valstīm, arī šeit Beļģijā tāda nav mazums. Pēc, pēc 2006. gada tālāk savukārt atsākās vēl kaida un citu teroristu uzbrukumu Irākā. Irāka atradās, Irāka atradās uz, uz pilsoņu kāra robežas, Tāpat bija šie reliģiskie konflikti. Un arī to rezultātā tūkstošiem, desmitiem tūkstošu irākieši arī izbrauca uz kaimiņu valstīm, uz Sīriju, Irānu, Jordānu, Ēģipti, Libānu. Nu, par skaidriem, protams, varētu diskutēt. Kaimiņu valstu valdības eh, saka, ka vairāk nekā miljons uh, irākieši un, un pusnēmas citu etnisko grupu izbraukoši. Apvienotā nācija skaitļi saka, ir aptuveni 200 līdz 220 eh, tūkstoši irākieši, kas ir, nu, valstā reģistrēti kā bēgļi. Un pēdējā situācija ir, ir uzlabojušies, uzlabojusies, un jāsaka, ka irākieši ļoti bieži arī um, mm, izbrauc no valsts kā turisti. Viņi izbrauc, izbrauc, pēc tam atbrauc. Un nu, šeit jāsaka paldies dažām no Eiropas Savienības valstīm, kas ir, ir pieņēmušas irākiešus un, un um, devis tiem atbalstu. Eiropas Savienība tiešām bijis ļoti dāsns, atbalstītās ļoti dāsns uh, um, tad, tad vienāk avots. Par, uh, par Beļģiju. Nu jā, jūs prasījāt par mūsu valdību, es tikpat labāk prasīju kā ar Beļģijas valdību. Beļģiem. Tā kā nav ilgāk laika valdības, ne, mums pirms tam bija diktatūra, un, un eh, ja nebūtu bijušas diktatūras pirms tam, ne, diktatūrā minūtes laikā, nu, protams, sastāda valdība. Ja? Un nu, šis ir sarežģīts laiks. Notiek sabiedrības tuvināšanās, un val, valdības veidošana nav vienkārša. Sunīti boikotēja vēlēšanas iepriekšējās vēlēšanās, tagad eh, sunīti, kas ir diezgan liels, liels iecetēju procents, piedalījās vēlēšanās. Uh, 62% no viņiem pēram nobalsoja, tas ir tiešām augsts īpatsvars. Šī pirmā reize, kad irākieši sanākuši priekšā, man, protams, joprojām pastāv neusticēšanās dažādu grupu starpā Irākā. Man, nu, tas nav fakts, bet, nu, jāmācās, protams, jāmācās ieklausīties vienam otram, pieņemt vienam otru un iziet uz kompromisiem. Ir jāmācās veidot dialogu. Un šis process arī norit. Nemazums darbi ir ieguldīts uh, eh, tajā, lai to panāktu, un nešaubos, ka augļi jau nekur neizpaliks. Jābūt tikai pacietīgiem. Tālāk Gomešas kundzes jautājumi. Kaimiņu valsts intervence. Nu, mēs jau nevaram izvēlēties kaimiņus, diemžēl. Irāk arī ne. Nu, situācija ir sarežģīta. Līdz 2003. gadam pastāv zināma migrācija. Mēs iebrukām Kuveitā 80. gados bija karš ar Irānu, tāpat arī ar Sīriju mums bija zinām intervences pasākumu, un mēs bijām vienlaikus gan ienaidnieki, gan brāļi, tā sacīja. Un tā kā jā, šie pasākumi, šī situācija turpinās, atklāt sakot, pēc sadām krišanas bija diezgan liels eh, vakums. Līdz ar sadām režīmu sabruka arī faktiski visa valsts. Vairākus mēnešus nebija neviena policista valstī. Es brīnos, kā, kā satiksme nekļuva par pilnīgi katastrofu valstī šajā laikā, piemēram. Bet, nu, protams, kā ar katru vakumu ilgi tukšs tas nepaliek. Un to mēģina aizpildīt savā ziņā arī spēku no kaimiņu valstīm. Nu, žēl tiešām, ka mūsu ārām brāļi, kuriem pirmiem būtu jāsniedz palīdzīga roka, ka bieži vien viņiem nevar uzticēties. Un nu, dažas no lielajām arābu valstīm arī nevēlas mums sadarboties, un viņi mm, nu, apsūdz pārējās valsts, kas bija gatavas sadarboties ar Irāku, kamēr paši to nedarīja. Pēdējās vēlēšanas bija faktiski lielā reģionālās vēlēšanas, ne tikai Irākas vēlēšanas. Atklāt sakot, un nu, to es saku neoficiāli, neoficiāli visi mūsu kaimiņi iejaucās mūsu lietās. Dažādos veidās, protams, un dažādu iemeslu dēļ, bet iejaucas. Demokrātija reģionam nu, nav īpaši vajadzīga. Var, varumā un kaimiņu valstu tā ir eh, tā kā anatēma. Bet eh, Irāka, Irāka ir suverēna valsts. Tā ir otra lielākā valsts ar otrām lielākajām naftas rezervēm pasaulē, bet tā ražo tikai 2 miljonus pārēles dienā apmēram. Uh, Pēc tam, kad esam parakstījuši nolīgumus ar lielām kompānijām, cerams, ka mēs varēsim eksportēt starp 6 un 10 miljoniem barelu uh, tuvāko gadu, 6 gadu laikā. Un tā kā, protams, arī vairākas valsts reģionā nav apmierinās, nav laimīgs par šādu iznākumu, bet, nu, mēs uh, nevēlamies konflikts ar kaimiņiem, mēs vēlamies būt, būt dialogā ar kaimiņiem un pārliecināt viņus, ka gan mums, gan reģionam, gan visai pasaulē tas nāk tikai pa labu. Jo šīs reģions, protams, ir ļoti bagāts no enerģētikas viedokļa raugot, tad dabūt viedokļa raugoties. Un, lai nodrošinātu drošību šajā reģionā pasaulē, tam ir liela nozīme. Ir ja nepieciešams integrēt ekonomikas ar mūsu valstīm, un mēs esam to cenšies darīt. Vēl Gomešs kundze vaicāja par, tā, tātad par eh, pārvietoto cilvēku problēmu, kas ir vēl viena mm, tātad eh, bēgļu problēmas eh, monētas otru pusi, tiem vārdiem sakot. Tā kā sākās paļotie komplekti. Un mēs mēģinām pārvietot sunītus uz sunītus reģioniem un šeit šītu reģioniem. Un tas jāsaka, ka tas ir katrs valsts iekšējās eh, samierināšanās eh, procesa iznākums. Jā, sitien cilvēki gāja bojā. Es kādu laiku saturējies Briselē, bet arī Irākā. Mani pirms vairākiem gadiem es nebūtu varējis braukt uz mierīgi tā pa savu rajonu, tā man saka man kolēģi. Ir notikusi liela etniskā tīrīšana vairākos reģionos. Tas nu ir pagājis, nu, kādās ir gandrīz pagājis, es tā ceru, valstī. Un šis uh, posms mums ir aiz muguras. Jautājums par MBO. MBO un cilvēktiesības. Nu, laika dēļ es eh, savā runā šim jautājumam nepieskāros, bet. Eh, cilvēktiesības vēl vēl pirms vairākiem gadiem vispār kā koncepta līmenī nepastāvēja. Mums nebija ne satelītu, ne mobilo tāru, ne internetu. Mēs bijām pilnīgi atšķirti no ārpasaules. Uh, Tā kā nu, šis, šis process sākums, jā, ir daudz grūtības. Cilvēktiesība pārkāpumi joprojām, diemžēl, ir vērojami. Bet mums ir cilvēktiesība ministrija vismaz um, Irākā, un es domāju, tas jau par kaut ko liecina. Un drīz mēs izveidosim arī no nu, valdības neatkarīgu cilvēktiesību komisiju. Pēdējais apvienoto nāciju pārskats pirms trijām dienām tika publicēts tāda par situāciju cilvēktiesībām par Irāku. Tas uh, pamatojās tikai uz cilvēktiesību ministrijas sniegto informāciju. Un uh, jāsaka, ka šajā atzinumā bija pozitīvi vērtēta ministrijas loma, bet, nu, mēs saprotam, ka, protams, ir problēmas, bet šie kultūra mums vēl jauna. Tāpat kā NVO, NVO kustība sākās pirms eh, nesen, pavisam nesen. Un šajā te struktūrā, ko darbojas NVO, protams, ka bija liela pateicīga augstne korupcijai, bet, nu, NVO ir arī auguši, un viņi arī paliek aizvien pastāvīgāk, aizvien stabilāk, un viņa loma Irākas eh, nākotnē palielinās. Tālāk, tātad, no, nodoma memorands par enerģētikas jautājumu starp Eiropas komisiju un Irāku. Jā, būtisks nolīgums. Gan Eiropas komisija, gan Irāka smagi strādāja pie tā, lai panāšā nolīgumu. Mēs bijām ļoti entuziastiski noskatot. Mēs saprotam, ka mums Eiropa ir vajadzīga, mums ir vajadzīga Eiropas Savienība. Un mēs visi saprotam, protams, kādas ir grūtības ar Eiropas eh, Savienībai enerģētikas piegāžu diversifikāciju, lai jā, nebalstītos tikai uz vienažotāju vai piegādātāju. Tā kā jā, nu, interesi šajā procesā ir apusējis. Esam parakstījuši būtiskas eh, vienošanās par naftas sektoru, nu, pavisam nesen arī par eh, dabas gāzes ieguvju izstrādi. Mēs esam sākušies sarunas ar komisiju par praktiskiem pasākumiem, kas būtu jāveic, lai šos noliegumus sāktu iedzīvināt. Un, jo sevišķi gāzes sektorā, tas tuvākajos gados būs svarīgi. Tālāk, attiecības starp centru un reģioniem. Mēs esam federāla valsts, mums ir konstitūcija, mums ir federāla pārvaldes struktūra, un Kurdistānas reģions Irākas ziemeļos ir autonoms reģions. Bet arī tā mums ir jauna kultūra jauns koncepts. Daudz irākieši uzskata, ka, ka federālisms eh, te jau vai nozīmē valsts eh, sadalīšanu. Un reizēm Beļģija tik pieminēta kā piemērs. Nu, es ceru, ka tas nav labākais piemērs un ka tas nav arī pareizs piemērs. Bet, um, nu, katrā ziņā mēs mēģinam, mēs cenšamies. Nenoliedz, problēmas ir, pārpratumi ir. Ir pārpratumi starp eh, centralizētos, starp centrālā valdību un reģionālajām struktūrām bet uh, ir nepieciešama tālredzība no abu pušu līderiem, un tāda ir bijusi. Jā, Kirkuks jautājumā, kur jautājumā tad bija, zināms, zināmi sarežģījumi, tāds strupceļš vienu brīdi bija, bet uh, eh, pieņemt konstitūciju, pieņemt attiecīgā ceļa karti, bet, nu, bet viss paģēra laiku. Jā, sastapjā neusticība ir tāds sarežģīts faktors ienākām. Ja Bet nu, es domāju, ka tagad uh, attiecības starp centrālo valdību un reģionālajām valdībām aizvien uzlabojas un ir diezgan labā stāvoklī tagad. Tā tas, ko jūs ieteicāt, tad, eh, attiecībā uz teritoriālo nesadalāmību, protams, Kurdistāna turpinās palikt Irākas sastāvā. Tālāk, uh, Lapīneres kundze, mm, paldies arī jums par jūsu uzvētiem jautājumiem. Atkal jūs vecāt par cilvēktiesībām Irākā. Līdzīgi kā es jau skaidroju pirms brīža, nu, cilvēktiesības mums ir kaut kas pilnīgi jauns, bet mēs mācāmies. Mums ir, starp citu, cilvēktiesību ministre ir sieviete, kristiete. Viņa ārkārtīgi atklāta viņa. Nu, Viņai vienmēr ir, protams, kādas problēmas ar citām ministrijām, bet katrā ziņā viņu atbalsta gan parlaments, gan NVO, gan uh, sabiedrība kopumā. Un tad nu, jautājums par, par spīdzināšanu, par, par, par to, ka cilvēki ir aizturēti, nu, ne tikai tagad, bet, bet nu, jo sevišķi Amerikas okupācijas laikā šāds parādības nebija nekāds retums, diemžēl. Un to mēs pagaidām, diemžēl, nevaram simtprocentīgi kontrolēt. Arī stabilās demokrātijās, nu, reizēm, diemžēl, ir šādi precedenti. Un ko lai tu dari? Ja jūs pieminējāt, ka cilvēki tiek aizturēti bez īpaša iemesla, varbūt. Nu, leģitīmi, jo nevienu mūsdienās Irākā nevar aizturēt, ja vien nav attiecīgi orderi. Un es domāju, ka katru dienu, katru mēnesi lietas tomēr uzlabojās, lietas tagad ir daudz labāks nekā pirms diviem, trim gadiem. Protams, viss situācija vēl nebūtu nav ideāla. Un uh, jums mūs nav jāpārliecina, un arī citus cilvēktiesību aizstāvis mēs, mēs arī nemēģināsim pārliecināt, ka lietas ir ideāls. Uh, Preses brīvība, nu, protams, tāda mums ir, jā, mēs paši esam lepni par to, jo sevišķi vērtējot to, kāda situācija ir reģionā. Iepriekšējā šīm laikām mums bija divas avīzes. Viena mm, avīze tika izdota eh, valdības vārdā, un otrā avīze bija domāta sadama dēlam. Un bija arī divi televīzijas kanāli, viens valdības kanāls, un otrs sadama dēla kanāls. Tagad šādu kanālu neskaitām, es nezinu, cik 50, 60 avīzes varbūt ir ārkārtīgi. Un tās neviens tā aktīvi nekontrolē. Un, nu, protams, ja, ja kāds, kādam ir aizdomas un kāds var izcelt apsūdzību, tad var vērsties tiesā par šo kontrolēšanu. Bet, un, un jā, vairākās Irākas daļās tas, diemžēl, tas tā ir noticis. Žurnālisti ir bijuši pakļauts zināmām spiedienam, vajāšanām. Mēs no viņiem tika arī, diemžēl, noslapkavots. Bet, nu, katrā ziņā likuma arī Irākā, manuprāt, tomēr pastāv. Un jums jāsaprot, ka ir valsts, kurā 35 gadus pastāvis brutāla diktatūra, lietas uzreiz tā nevar savu izmantot. Es piekrītu, ka šāda precedenta nākotnē ir, ir uh, jāizskauž saknē. The MKO. Madam, uh, I hope you do realize. Tālāk vēl Es, à, tad, tad es zinu, ka viena no mūsu partijām, kas tagad ir pie vāras, brutāli piedalījās sadām akcijās, vai Kurdistāns režīmā, viņi piedalījās brutālā nemiera apspriešanā tā tālāk, un, un viena no šīm pārstāvēm arī televīzijā to atzina. Pirms četriem vai pieciem gadiem, kad Francijas policija veica reidu šīs organizācijas um, birojā, tur bija vairāk miljonu dolāru, kas, kas tur atradās un kas var tik izmantot negatīviem mērķiem. Tā. Mēs to izzinām, irākieši daudz cietušie sevišķi to personu, uh, bā, tātad tēmu un mācu, kas ir gājuši bojā. Un jāsaka, ka pagaidām tiešām šīs organizācijas eh, darbs nav diemžēl apstādināts. Mēs nevēlam arī piespēst viņus atgriezties eh, Irākā. Šie cilvēki ir slepkavas, viņi uzturās tagad ārzemēs. Ir vairāk tūkstoši no viņiem. Daudzi no viņiem ir kanādieši, amerikāņu pasas, lai tad viņi arī tur dzīvo. Mēs nevēlamies, lai viņi arī tiktu atgriezt Irānā. Bija tiesas lēmums, tie, tiesas audēris viņus uh, saukt pie, pie tiesas, jo dažas no ģimenēm vēlējās panākt eh, šo tiesu, viņu rīcībā bija arī piedāvājumi. Uh, Pierādījumi, respektīvi. Tas nenotika, bet, nu, tas, kas pagājis, pagājis. Paldies. Well, thank you very much. Now, as you see, time is. Uh... Paldies, kā jūs redzat, laiks rīt ļoti ātri. Mums ir četri runātāji, un es gribētu iekļauties pusotras minūtes robežās. Ar katru sāksim ar Meijer kungu, pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, iesaku nākamajās debatēs, lai nebūtu. Uh, Eh, eh, pirmās un otrās kategorijas deputātas, eh, piešķirsim visiem vienādu laiku. Mēs visi gribam izteikties. Vēstniekungs, mani arī pārsteidz delegācijas priekšsēdētāja paziņojumi par to, ka pastāv lielas bažas, ka varētu ieviest šādu premjerministru, kā jūs sacījāt. Un mēs apzināmies, ka ir zināms eh, apjoms okupētas teritorijas, eh, ko okupējuši Ziemeļamerikas eh, karavīri. Tāpēc mēs ļoti piesardzīgi nākam ar deklarācijām. Un es gribētu uzdot jautājumu pirmkārt to nosodījumu dēļ eh, saistībā ar vēlēšanu procesu, par nekārtībām, par pie, pie it kā esošajām eh, neregulatātēm un nekārtībām, par to, ka 52 kandidāti ir atsaukti, par to, ka varētu būt saistīti ar bāzes partiju, un arī tik norādīts, ka šajā situācijā, kurā ir tik lielas grūtības izveidot valdības, vai tas neietekmē uh, E, konfesiju konstitūciju, kas nosaka to, ka pirm, premjerministram ir jābūt e, šītam, vietniekam e, kurdam vai sunītam. Es nezinu, vai šo jautājumu ievērtēt tavu grūtību un noslēgumā, lai iekļautos savā minūtē, gribu sacīt, ka mana grupa vienmēr ir bijusi pret invāziju, tas ir nelikumīgs uh, karš, kas ir viesis tikai ļaunumu, jo nebija ne saistības ar klaidu, ne masu iznīcināšanas ieroču, bet atbildi ir nafta visam, kas ir galvenā interesa karam Irākam. Jūs eh, esat saņēmuši no Satom miljārdu dolāru, lai varētu modernizēt savus iekārtus, un pēc tam neviņus miljārdus, lai varētu sasniegt pirms kāra, mm, pirms kāra naftas ieguvju līmeņi. Man interesē, kā jūs to esat iecerējuši nodrošināt. Paldies, Kačinkungs, nākošais runātājs. Mēs, ka... Paldies, eh, priekšsēdētājs. Jeziku, ker je Mezopotamija v človeški civilizaciji tudi ilustracija multilingvizma in multikulturnosti. Eh, zato eh, Divupē bija civilizācijas šūpulis, kā arī multikulturālisma un daudzvalodības šūpulis. Tas mums arī norāda to, ka situācija stabilizējas Irākā, un jums ir nepieciešams savs laiks, taču salīdzinājumā ar Beļģiju, manuprāt, tomēr ir neveiklas. Beļģijā vismaz ir monarhija. Uh, kas simbolizē valsts vienotību. Savukārt tas Irākā situācija ir atšķirīga. Jums ir vajadzīgs prezidents vai prezidenta. Mums ir nepieciešams pozitīvs veistījums. Mēs vēlamies par Eiropas parlamentā līdzsvarotas a, attiecības ar visām jūsu parlamenta sastāvdaļām. Un mēs a, vēlētos izvairīties no tādiem incidentiem kā nesenā laikā. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība atbalstītu visus irākiešus. Es personiski esmu apmeklējis Irāku, bet tikai Kurdistānu. Un valdības izveidošana ir nepieciešama, lai visa Irākas teritorija būtu pieejama ārvalstnieku vizītēm, lai Bagdāde atvērtu savas durvis, lai ekonomikas atvesļošana būtu iespējama. Tāpēc, vēstnieku kungs, es gribētu zināt, kāda ir Irākas projekta, lai modernizētu infrastruktūras, transportu, enerģijas infrastruktūras, ko jūs esat iecerējuši darīt, lai atsākt eko, atvesļot ekonomiku pēc kara gadiem. Ir laiks piesaistīt investīcijas Es, mani, mani fascinē vecās Mezopotāmijas lauksaimniecības uh, Eh, potenciāls. Es iedomājos visu, kas ir iespējams. Hatkins kungs, priekšsēdētāji ļoti īsi, es vienmēr īsi divīs jautājumi. Pirmkārt, infrastruktūra tīpaši. Turpinot iepriekšējo jautājumu, kas notiek saistībā ar attiecībām starp nacionālajām valsts un eh, valdību un pašvaldībām. Tīpaši, protams, par infrastruktūru elektrību. Otrakārt, kas notiek ar. Uh, sen lietu atgūšanu un aizsardzību, kas eh, jūsu valstī ļoti daudz un par kuru saglabāšanu ļoti daudz bažās. Paldies, Tāno kungs, paldies priekšsēdētāji pāris jautājumu. Pirmkārt, mēs visi atzīstam federālu struktūru Irākā, kas ir ļoti trausla, vai tas nozīmē vēstnieku acīs, varbūt jautājums ir pārāk politisks, bet lai vēstnieks atbildētu, bet vai jā, kāda jābūt koalīcija starp kur, kurdiem un sunītiem, vai viņi varēs, vai arī varēs eh, valsti vādīt šītu vairākumu valdību ar sunītu mazākumu dalību. Tāpat arī jautājums, kas man intriģē, ir divpasējās attiecības starp Irāku un Arābu kaimiņiem, konkrēti ar Sauda Arābiju, kas ir ļoti nobažīsies par E, Irānas influence, e, ieteikumi Bagdādē, un arī citi apsvērumi ir, jo šeit pastāv ciešas attiecības starp Damasku un, e, un Teherānu, un vai bās režīma, pārdzīvošais bās režīms, kādā veidā tas varētu ietekmēt šo situāciju, jo kā tas varētu veidot attiecības ar valdību Bagdādē. Un vēl viens jautājums man ļoti tūs, um, tūs sirdī, kas attiecas uz seno kristiešu mantojumu saglabāšanu ir Irākā, it īpaši tas attiec uz Sīrijas kristiešu minoritāti, no kuriem ļoti daudzi aizbēg uz Jordāniju un Sīriju. Eh, paldies, paldies, es gribētu, ekscelents, lai jūs tagad uh, sniegtu 5-7 minūšu laikā atbildes. Jūs zināt, laiks spēlē jums par labu. Jautājums par Irānas ietekmi uz Irākas valdību. Es nedomāju, ka tas ir iespējams. Mums ir brīvas eh, vēlēšanas. Jā, tik tiešām bija kāds atšķirības un. Uh, Eh, izskanēja viedokļi, kam ir eh, pārsaistība ar Irānu, bet eh, tas neatbilst patiesībai. Ievēlētajām ievēlētajiem ir jābūt visaptverošiem, jāpārstāv visa Sirākas sabiedrību. To saprot visi politiķi, un tas ir vienīgais veids, kāda ir jābūt jaunai valdībai. Un tāpēc eh, jaunās valdības izma, eh, izveidošana prasa tik ilgu laiku. Nebūs ne šīt, ne suītu konstitūcijā, tad eh, Bet no nu, šī ir vairākums, un visdrīzāk viņiem būs eh, vairākums parlamentā. Viņi, eh, mēs nedrīkstam, mēs nevaram būt pārsteigti, ka nākamais eh, premjerministrs būs šīs, bet tikai demokrātisku iemeslu dēļ. Par naftu runājot. pirms dažiem mēnešiem Irāka parakstīja pāris lielus nolīgumus ar lielām naftas kompānijām, un atklāt sakot, lielākā, gandrīz visas bija Eiropieša. Amerikāņi iegūta tikai nelielu e, līgumu, un e, mums tāpēc nevajadzētu bažīties. Tālāk, runājot par attiecībām pār Irākas pārstāvju palātu un parlamentu. Mums ir jauns parlaments. Nav vēl vēlēt prezidenta, bet drīzumā tāds būs, un es piemēram, Petrīna kungu gribu pieminēt, kurš sniedza sava, eh, savu atbalstu mums, es tāpēc ļoti priecājos viņu redzēt šeit. Tālāk par attīstību runājot. Un investīcijām. Mums investīcijas ir nepieciešamas, tāpēc parlaments nobalsoja par ļoti, ļoti daudzsološu investīciju likumu, un tāpēc tagad mēs saņemam tās no um, Francijas, Ķīnas, Ķīna vienmēr ir bijusi pirmā ar investīcijām, Turcija, arī atsevišķas Beļģijas kompānijas, Vācijas kompānijas, un It īpaši tas attiecas uz naftas nozari. Mums ir nepieciešams aptuveni 200 miljārdu dolāru, nevis tikai pāris desmit, lai mēs visu investētu. Tas ir skaidrs. Tālāk attiecības ar Saudārābiju un Sīriju. Man ir jābūt diplomātam, es nevaru runāt pārāk atklāti, kā jau es sacīju. Mē, mēs nesam vislabākajās attiecībās atsevišķi. Atsevišķi, nu, atsevišķi mūsu kaimiņi saņēma, uzklausīja apsūdzības un izskanēja apsūdzības viņa sakarā, un ļoti daudz nebija mierā ar to, ka demokrātija varētu iestāties šajā reģionā, un Irāk varētu būt par lielu naftas ražotāju. Tas nebūtu mums kaimiņiem nepatīk, taču neviens nevar nepieņemt Irāku, tie 33 miljoni iedzīvotāji, valsts līdzinās eh, muzejam un ļoti daudz, ļoti daudz arhitektūras un citu pieminekļu, jo šādi zaudējumi ir zaudējumi visai cilvēcei un iepriekšējā bagātas, bagātas apmeklējuma laikā. Man eh, tika uzdevts eh, lūgts apmeklēt muzeju, un es to neizdarīju, jo ir ir atgūta aptuveni 50% no zaudētā. Taču šobrīd Irākā, neatkaro, neatkarīgi no tā, kur jūs raksit, es nebūtu nepārspīlēju, jūs vienmēr kaut ko atradīsiet. Lūk, es varbūt uz visu neatbildēju, bet situācija labāka nekā, nekā nekāda bija domāta. Paldies jums, paldies par atbildiem uz jautājumiem. Es gribētu pateikties, ka bijāt kopā ar mums, un mēs tagad turpinām. E, turpinām mūsu sēdi, un mūsu nākošais viesis ir e, vēstnieks Torbens Brille. Lūdzu, neatstājiet sēžu zāli. Okay, then. Tad no. Nu. Well, thank you. Paldies, eh, vēstnieki, esat kopā ar mums. Mēs apspriedīsim vēl vienu mums ļoti svarīgu jautājumu kas ir vēlēšanas Sudānā. Ja jūs atcerēsieties, pirms kādu laikā šeit uzstājās uh, bijušais Dienvidāfrikas prezidents Tambo Beki. The... Un mēs ar viņu apspriedām daudzas problēmas uh, tā laika vēlēšanu sakarā un arī referendums par pašnoteikšanos, kurš uh, ir, ir, ir paredzēts janvārī Un arī mums ir vēl divi kolēģi, kas e, ir domāts, ka piedalīsies Veronika de Kaiser un Gomeša skundze, kuras ir bijušas šajā valstī. Bet vēstnieki tagad jums tiek dots vārds. Priekšsēdētāji, paldies! visiem jums par iespēju teikt jums dažus vārdus par situāciju Sudānā un pār pašreizējo situāciju, kas tuvojas ļoti izšķirīgam brīdim vēsturē. Es domāju, ka mums ir šobrīd pieeja, eh, iespēja uzklausīt, eh, būs iespēja uzpaus, uzklausīt Eiropas Savienības novērošanas misijas vadītājs Sudānā, tāpēc par to es nestāstīšu pārāk detalizēt, pat tikai norādīšu, ka vēlēšanas notika. Un eh, veidojot jaunu valdību un pār mm, eh, citiem jautājumiem runājot, es gribu pieskārties visaptvarošiem miernolīgumam, kurš tika noslēgts 2005. gadā pēc divām, pils, pēc 20 gadiem pilsoņu kāra Sudānā. Un kā jau pareizi priekšsēdētājs norādīja, nākamā gada janvārī Notiks Dienvidsudānā referendums, kad Dienvidsudānas iedzīvotāji lems par to, vai tie vēlas palikt apvienotajā, vienotajā Sudānā vai vēlas no tās nodalīties atsevišķā valstī. Un tādējādi mēs redzam, ka šīs valsts vēsture ir ļoti nozīmīgs brīdis, kā arī šķirīgs brīdis. Visam reģionam Sudāna ir Āfrikas vislielākā valsts. tajā pašā laikā relatīvi nestabilo, un es domāju, ka visai Āfrikai Sudānas nākotne ir ļoti nozīmīga ar augstu vietu politiskajā darba kārtībā. Visaptvarošais Mīra nolīgums ietver to, ka ir jānotur referendums, tas ir iestrādāts uh, miernolīgumā, ko noslēguši savas puses, un to garantē starptautiskā kopiena. Citi elementi, kas ir būtiski šajā miernolīgumā, un ir jāievieš, viens no tiem ir robežu demarkācijas starp eh, dienvidiem un ziemeļiem. Tas ir ļoti svarīgs elements, ņemot vērā to, ka dienvidniekiem ir jābalso savā dienvidnieku kapacitātē. Tāpat ir neatrisināts jautājums, kas ir saistāms ar vienu un tām sauc trīs, eh, trīs, trim pārējas ehm, reģioniem kur eh, tiesa pagājušajā gadā pieņēma nolēmumu, lai atrisinātu robežu jautājumus un atsevišķus eh, citus jautājumus, taču vairāki nolēmumu elementi vēl aizvien ir jāievieš. Ir svarīgi tas, ka referendums notiek tādā veidā, kā lai rezultāts varētu tikt uzskatīts par ticam, tāpēc ir nepieciešama rūpīga sagatavošanās. Eh, pusēm ir jāveidot caurskatāmība telpa telpa jautājuma apspriešanai, kā arī Šeit eh, strādās vēlēšanu novērošanas misijas, taiskaitā arī mūsu misija, kas sekos tam, lai referendums notiktu pienācīgā veidā. Tāpat arī mums ir jāpievērš liela uzmanība tam, ko sudānieši paši dēvē par pēc referenduma jautājumiem. Tas nozīmē, ka būs jānodrošina mierīga līdzās pārstāvēšana, neatkarīgi no tā, kā dienvidu sudānieši nobalsos. Tad ir jautājumi, kas ir saistīti ar drošību, pilsonību un eh, finansiāliem jautājumiem, dabas resursiem un starptautisko līgumu ievērošanu. Laimīgā kārtā Tika noslēgts nesen nolīgums starp abām, starp divām pusēm Ētiopijā un parakstīts eh, nodoma protokols, jeb saprašanās memorands. Un šajā dokumentā skaidri norādīts, ka abām pusēm ir jāvāc šis process, taču varētu pieprasa, tikt pieprasīt mediāciju, un šajā gadījumā tie vērstos pie Āfrikas Savienības, e, kuru vada iepriekš kādreiz prezidents Mbeki, taču papildus tam es domāju, ka būs arī, būs piecināti starptautiskās savienības e, pārstāvji sarunās, kas būs ļoti nozīmīgi mierīgu attiecību uzturēšanai starp abām pusēm. Situācija dienvidos ļoti bieži ir bijis bāžas viesošs jautājums. Mēs esam saskārušies ar dažādām um, etnisku vai citu konfliktu, cit, cita rakstura konfliktiem, kā arī vieglo ieroču klātbūt reģionā atsevišķu reģionu destabilizācija, pārtiks trūkums, visi šie jautājumi kopā rada ļoti kritisku kokteju. Tomēr es nedomāju, ka mums vajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu, ka, ka dienvidi nespēja pārvarēt šīs problēmas pat, ja dienvidiem būs nepieciešams atbalsts no starptautiskās kopienas un, protams, arī stabilas un produktīvas attiecības ar Sūdanas ziemeļiem. Situācija Darfūrā um, e, turpina radīt lielas bažas, drošības situācija ir pasliktinājusies pēdējā pusgada laikā, un mēs esam novēroši uzbrukumus mieru starētājiem, un arī apvienoto nāciju mieru uzturēšanās spēki ir zaudējuši vairākus savus um, mieru uzturētājus. Un ir notikuši bruņoti konflikti. Mēs arī redzam, ka atsevišķi incidenti tiešā veidā ietekmē humāno darbu ir vēl aizvien ķīlnieki turēti. Šeit es pat nevaru nosaukt, par kuriem spēkiem es runāju, bet tas kopumā ļoti negatīvi ietekmē humāni, humāno organizāciju darbu savu uzdevumu īstenošanā. Es nesen apmeklēju Darfūras eh, pilsētņelu un gribu sacīt, ka atmosfēra bija ļoti, eh, ļoti sarežģīta. Turklāt arī pašā laikā bija apgrūtināts humānās operācijas. Tāpat Vairāk kārt mēs runājam par to, ka Darfūras konflikta risinājums nevar tikt panākts militārā veidā, ir jābūt politiskam risinājumam. Tiek pielikti pūliņi Dohā ar, ar starpnieku palīdz, eh, palīdzību, tāpat arī pūliņi, lai varētu mobilizēt pilsonisko sabiedrību Un es arī piedalījos Daugādu pilsoniskās sabiedrības eh, fórumā, kas eh, palīdz virzīt šo procesu un palīdz eh, labāk panākt politisko vienošanos, taču šobrīd, neraugoties uz visu situāciju, turpina būt. Ļu, sarežģīta, vislielākās bažas rada drošības trūkums un arī tas, ka pastāv nesodāmība un ir nepieciešams gan valdībai, gan mieru uzturētājiem lielāks kapacitātes, lai varētu savas funkcijas nodrošināt. Tas, es domāju, kopumā atspoguļo to, cik situācija ir nopietna un starptautiskā krimināla tiesa paziņoja, ka jau esošajām tiesvedībām tiek pievienots vēl viena, tiek pievienota vēl viena tiesvedība. Tāpēc Sudānai, ne, Sudāna ir jāpatur mūsu uzmanības lokā. Eh, ja situācija draud kļūt īpaši kritiska tuvāko 6.12 mēnešu laikā. Jāapzinās, ka Sudāna ir nozīmīga valsts dažādās izpratnēs, un Āfrikas Savienība ir e, apņēmusies spēlēt savu lomu, radīt e, priekšnosacījumus un atbalstīt e, mierīgi līdzās pastāvēšanas ap ziemeļiem un dienvidiem, neatkarīgi no referenduma iznākuma. Un es domāju, ka jums jāapzinās, jāatzīst tas, ka Dienvidsudāniešiem jādod tiesības īstenot tās tiesības, kas ir ierakstīts miernolīgumā balsot par to, vai, tās, vai tie vēlas palikt saistīti vai ne ar pārējo Sudānu. Taču ir jānodrošina neatkarīgi no iznākuma, jānodrošina mierīga līdz pastāvēšana. Un tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst to, ka dažādie startautiskie spēlētāji, ka tiem ir maksimāli jāmēģina veidot eh, konsekventu un koherentu pieeju notikumiem eh, Sudānā, un šeit es gribētu nosaukt konsultatīvā fóruma izveidošanu, un kas savukārt var palīdzēt veidot eh, konsekventāku, efektīvāku pieeju Sudānas eh, konflikta risināšanai. Priekšsēdētājs domāju, ar to es arī savus, savu īso ievadu uzstāšanos beigšu, un mēs varēsim turpināt diskusiju. Paldies, un tagad es lūkšu kolēģi Veroniku de Keizeri, kura bija Eiropas Savienības galvenā novērotāja Sudānā, izteikties. pouvait plus, il fallait pousser. Merci, Monsieur le Président, euh, cher Torben. Paldies, priekšsēdētāji. Dargais Torben. Ir liels prieks tevi uzņemt mūsu vidū, un es neskaidrošu visu misiju Sudānā. Es eh, vienkārši sniegšu rezultātu kopsavilkumu galziņojumam un pēc tam eh, īsos vārdos pastāv, eh, pastāstīšu par nākotni. Es apmeklēju Sudānu pirms aptuveni divām nedēļām, lai iesniegtu e, vēlēšanu galziņojumu vēlēšanu komisijai Ziemeļos, un pēc tam es apmeklēju valsts dienvidus, lai arī darītu zināmus e, ziņojumus, secinājumus, bet e, tomēr, lai nerīkotos tā, it kā būtu jau noticis referendums, kas paziņot valsts sadalīšanu. Un tādējādi šobrīd mēs esam vēsturiskā pagriezienā Sudānā. Un vēlēšanas dienvidos un ziemeļos tika uzskatīts kā piekāpšanās eh, nolīg, eh, visaptrošajam mieru no, eh, nolīgumam, eh, kas izbeidz 2005. gada kāru, paredzot divas valstis, eh, divus etapus eh, vēlēšanas un pēc tam referendumu, kam jānotiek janvārī. Un tad, kad vēlēšanas notika Ziemeļos, situācija bija mazliet savāda, jo visi kandidāti, kuri būtu varējuši ar zināmu spēku eh, Oponēt demisionēja galvenās opozīcijas partijas boikotēja vēlēšanās un eh, visbeidzot ziemeļos eh, izrādījās prezidenta vēlēšanas kurās bija praktiski tikai viens kandidāts, un nav brīnums, ka Bašīrs ir e, uzvarējis prezidenta vēlēšanās. Protams, bija ne tikai prezidenta vēlēšanās, tika ievēlēti guvernatori, likumdošanas asamblejas un tā tālāk, taču neraugoties uz visu. E, Eh, prezidenta vēlēšanu nozīme tika mazināt ziemeļos. Dienvidos viss notika ar referendumu perspektīvu, ar dominējošo partiju, tā saucamo SPLM, eh, ar dienvidu eh, prezidentu Salva Kīru. Salva Kīrs guva uzvaru vēlēšanās dienvidos ar tīri vai iespaidīgiem, gan arī vai staļiniskiem panākumiem, jo dalība bija vairāk nekā, de, jo par viņu nobalsoja vairāk nekā 92%, Albašīram bija 62,8%. Tā tad šīs dalība ir tomēr iespaidīga, un jautājums bija eh, uzdots vēlēšanu novērošanas misija, vai šie rezultāti ir ticami. Un ir jānošķir, tagad skaidri jānošķir divi momenti visās vēlēšanās. Uh, Eh, ta, vēlēšana diena un diena pirms vēlēšanām, un šeit mēs varam sacīt, ka lielos vilcienos vairāk, kad ziemeļos varbūt mazāk dienvidos, tas notika vairāk vai mazāk korekti, varbūt kādi mazliet piekasīgāk nekā es teicu, ka ne tā nebija bija krā, eh, krāpšanās, bet eh, tomēr ņemot vērā starptautiskus standārtus, tur, kur iespējams notika vairāk krāpšanas, mēs to neredz, neredzējām, jo bija reģistrēšana un skaitīšana. Mums vajadzēja samierināties ar to, ar to, ko mēs varējām redzēt vēlēšana dienā. Taču katrā ziņā pūliņi tika pielikti. Otrā daļa šajās vēlēšanās, tātad birojas slēgšana, vēlēšanas turpinās piecas dienas, un Un, un balsu skaidīšana, tas bija pilnīgs sabrukums, un tas gan dienvidos, gan ziemeļos, jo organizācijas grūtības bija e, e, milzīgas, bija 12 balsošanas biļeteni, nu, bija, trans, bija transportēšanas e, grūtības, un tā vietā, lai šos rezultātus iekļaut informatīvā sistēmā, kas tika izveidot ar starptautiskās kopienas palīdzību, lai dot iespēju pārbaudīt rezultātus. Un tik tiešām, vai tad, tajā apgabalā bija 100% balsu par kādu kandidātu, vai biļetēni E, kas tika izsniegt no sākuma, bija atrodami ir beigās, jo bija, bija tādi, kas ir saplēsti un kas, kas netiek skaitīt vārdu, sakot, viss mehāniskais darbs. To visu varēja pārbaudīt ar um, vēlēšanu e, sistēmu. Un pēc dažiem pūliņiem vēlēšanu um, komisija sacīja, nav iespējams vairs to iekļaut elektroniskajās informatīvajā sistēmā, mēs skaitīsim. Un rezultāti Viss notika uz papīriem, nebija vairāk nekādas kontrolas, un pirms pāris nedēļām tika paziņots, ka prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņojums eh, notika ar mazāk nekā 50% balsu. Tika paziņots, ka viņš ir eh, guvis pārsvaru, taču katrā ziņā šie rezultāti nebija vairs pārbaudāmi. Un visstingrākajās novēlo, novērošanās, ņemot vē, vērā politisko kontekstu, es domāju, ka nebūtu bijis citu uzvarētāju tomēr. Tas bija tā diezgan, diezgan aiz matiem pievilkts. Tālāk, pēdējais solis uz šo uh, vēsturisko soli, kas ir referendums, notiek, bet mēs varam izdarīt savas, savus secinājumus referendumu sak sakarā. Jo, ja tās, jo tomēr iepriekšējais tas bija kā pasākums, be, uz kuru eh, netika liktas tik lielas likmes, kā tas notiks janvārī. Dienvidos Ehm, dienvidos ir vārdarbības gadījumi, Tarbens jau runāja par to, ka tur ir, ehm, ir ehm, vārdarbība, ieroči, bet runājot par armiju, Eh, partizāniem, kas eh, tādiem gadījumiem, kad šādi iebeidošanas gadījumi notika balsošanas iecirkņos, eh, tādi atsevišķi gadījumi bija. Savukārt referendumā tas nav pieļams, un tāpēc mums ir jāzina, vai mēs varam. Jāapzinās, ka jāizdara secinājumi par uh, šiem vardarbības gadījumiem, un es, vēlos, un es darīju zinām savu vēstījumu prezidentam Salvarī, jo ja janvāra eh, vēlēšana rezultāts būs, eh, rezultāti būs diskreditēti, tā tas radīs daudz problēmas. Jums ir jāmēģina pārvaldīt kara spēku, atbruņot armijas maksimāli, tomēr es domāju, ka būs nepieciešams starptautiskās kopienas spēki, apvienoto nāciju spēki, lai eh, šis uh, Eh, lai šīs vēlēšanās, vēl, šis referendums notiktu eh, politkorekti runājot mierīgā vidē. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no reģistriem. Mēs atradām daudz kļūdu, mēs nebijām turklāt, bet redzējām, kādas tam ir sēkas. Tā tad. Uh, Tas nozīmē to, ka vismaz 10% balsotāji nebija atrodami vēlētāju sarakstos. Vismaz es sāku 10%, jo tas notika uh, vēlēšana iecirkņiekšienēs, jo daudz ieradās neatrada savu vārdu un devās prom, nezinot, kur tad viņiem īsti ir jābalso. Ļoti svarīgi ir tas, kā tiek uzskatīts, mēs nevaram to pierādīt, ka ir uh, Eh, neīstas reģistrācijas. Atsevišķos eh, ciemos eh, tiek iereģistrēti 100% iedzīvotāji, kas nav ieradušies uz vēlēšanām, ja tas atkārtosies uz referendumu, un ja mēs Eiropas Savienība. Jā, mums, ja mēs esam uzaicināti nu, novērot šīs vēlēšanas un nevaram kontrolēt reģistrācijas kvotātus, tad ir klauzula, kas referendumā ir briesmīga, ka ir nepieciešami 60% reģistrēto, kuriem ir jāierodas nobalsot. Jūs varat iedomāties, ja daļā, un es nezinu, kura vēlas, ja kāda partija vēlas sabotēt vēlēšanas, tad šī partija rāda uh, šos neīstos vēlētājus, kas ir, vai kāds ir iereģistrējis savu ģimeni, plus kaimiņu ģimeni, plus visu, visu ciemu, un līdz ar to 60% nav nobalsojuši, un referendums tiek padarīts par spēkā nēsošu. Tāpēc šīs reģistrācijas kontrole ir ar kapitālu nozīmi. Un Es apzinos un gribu uzsvērt jums, kā dienvidiem šis e, referendums ir ļoti nozīmīgs, un visi izaicinājumi referenduma rezultāts tā būs ļoti grūta spēle, kurā var būt ārkārtīgi liela spriedze, un no tās ir jāizvairās pirmkārt e, izveidojot uh, Eh, miermīlīgu, mierīgu vidi. Tas ir jādara gan Eiropas Savienības, gan ar apvienoto nāciju spēkiem, kā arī vēlēšanu mm, referendumam ir jānodrošina pietiekama stabilitāte. Un tādējādi es nonāku līdz savas uzstāšanās beigām un gribu pieminēt vēl vienu punktu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Vai ir nepieciešams eh, iesaistīties? Uh, kā vēlēšana novērošanas misijai vēlēšana procesā. Mums ir ļoti stingra metodika, kas mums neļauj nekādu intervenci pieļaut. Taču metodoloģija var būt atšķirīga, jo, piemēram, tāda, kāda notika e, reģistrācijas e, iepriekšējām vēlēšanām, ļoti ātri e, tika darīt zināms, ka šī eh, reģistrācija notiek ar kļūdām. Ja mēs tagad esam uzaicināti, vienmēr jāpieļauj šī iespēja, ka jā, un ja ir eh, procesā eh, notiek kaut kādas darbības, un mums ir jāgaida, kā es acīk piebalgu kungām, jūs sakāt, mēs esam tiesneši, tur šiem Iedomājieties tiesnes, kas ar silpu tikai tad, kad mačs ir beidzies. Mēs esam apmēram līdzīgā situācijā. Mēs esam it kā tiesneši, taču mēs nevaram nekādā veidā iesaistīties. Neko nevaram izdarīt tā, kamēr spēle notiek. Tāpēc, ka tas nav atļauts. Šeit tās likmes ir tik liels un kritiskas. Un jebkurš trūkums var novest pie tādas vardarbības, ka ir jāvienojas par to, ka līdz kuram brīdim vēlēšanu misija diskrētā vai kādā veidā var iejaukties, un ja, lai varētu mēģināt koriģēt lielas un nenonāktu beigās ar misijas ziņojumu, kas būtu pilnīgi eksplozīvs, kurā sacīja, jūs nepareiz izdarījāt to, to, to, to, un cilvēks saka, bet kāpēc jūs mums tanī brīdī neko nesacījāt? Tādējādi ir vesela rinda jautājumu, kas rodas šodien saistībā ar ar šo notikumu, un es mazliet šeit tikai pieskāros pie vēlēšanu no, misiju tehnoloģijas, es gribēju ar to sacīt, ka ar ļoti grūti pieņemamu sudāniešiem ziņojumu. Es, es to iesniedzu, un sudānieši parādīja lielu politisko briedumu saņemot šo vēstījumu. Tas nozīmē papildus iekšēji cīņa ar vēlēšanu komisiju, bet kas vairs nebūs vēlēšana, referendum eh, komisija eh, Ziemeļu valdība uztvēr šo vēstījumu, sacīja, jā, mums ir jāizdara secinājumi par to, kas notiek, tas ir jādara attiecībā uz nākotni, un tas pats arī notika dienvidos. Lūk, šis ir tas pozitīvais vēstījums, visacīja, jā, tā, to mēs nekad to vairāk nepieļausim atkārtoties. Eh, eh, tās ir pirmās vēlēšanas pēc 20 gadiem, bija eh, ļoti sarežģītas vēlēšanas, ar 12 balsošanas biļetēm bija, bija valdības, prezidenta, parlamenta un tā tālāk vēlēšanas. Tā ka mēs nākamajā reizē zināsim rīkoties labāk, tas ir pozitīvs vēstījums. Gomeš. Tu... Tagad dosim vārdu Annai Gomešas kundzei. Viņa bija mūsu parlamentārās novērošanas grupas vadītāja, bet pēc tam vēl grib izteikties pieci cilvēki, tāpēc uh, varbūt uh, runāsiet, runājiet īsi, un tad mums vēl ir citi cilvēki, kas grib izteikties. Paldies, saka Gomešs kundze. Es pilnībā atbalstu to, ko teica Veronika, tīpaši par brīdinājumiem attiecībā uz referendumu organizēšanu dienvidos, ir skaidrs, ka ir jāiejaucas īstajā brīdī. Varbūt mūsu vadlīnijās eh, varētu iekļaut tādu iespēju pabrīdināt īstajā brīdī un nevis gaidīt līdz vēlēšanas jau notikušas. Ja mēs nopietni ņemam cilvēktiesību jautājumu, Protams, šīs te e, tiesības ir jāievēro vēlēšanu procesā. Es biju viens no cilvēkiem, kas apšaubīja to, ka šāda misija vispār ir pamatota, bet es mainīju savu viedokli pēc Sudānas apmeklējuma, jo uzskatu, ka šāda misija bija ļoti noderīga, lai saprastu, kas īsti Sudānā notiek un lai sagatavotos nākotnē. Pat pēc referenduma. Es gribēju teikt, ka mums ir uh, jāmācās, lai pareizi organizētu referendumu. Veronika jau uz to norādīja, jo ir risks, ka varētu nākt pie varas vēl viens diktators vai valsts nespētu atkal veikt savas funkcijas. Un Eiropas Savienībai ir jāiesaistās ne tikai vēlēšanu sagatavošanā, lai gan šis ir ļoti svarīgs procesa posms, bet arī jādomā par to, ka mēs nevaram nedomāt par Sudānas demokrātisku transformāciju, jo Sudānas cilvēki, tīpaši ziemeļos, mums teica, ka viņi ir gatavi šādai transformācijai un es re redzēju, kāda atšķirība ir starp Bašira apgalvojumiem dažas dienas pirms vēlēšanām, kad viņš runāja par to, ka nocirtīs mums pirkstus, izgriezīs mēlis, un par to, salīdzinājumā ar to, kā Sudānas cilvēki mūs uzņēma. Daudzi no viņiem teica, ka viņi tik ļoti ienīst un ka viņiem tik ļoti nepatīk Bašir teiktais. Arī tas, kā viņi uzvedās, kā mūs sagaidīja, es gribētu paslavēt ziemeļu daļas iedzīvotājus. Jā, piecu dienu laikā, kad noritēja vēlēšanas, bija daudzas kļūdas. Un šeit es nerunāju ne tikai par valdošo partiju, bet arī par daudzām citām partijām kas uzskatīja, ka ir pilnīgi normāli, ka valdošā partija drīkst saņemt sarakstu ar tiem cilvēkiem, kas ir nobalsojušie un ko viņi tur ir balsojuši. Un tad vienkārši piespiest tos, kas vēl nav ieradušies, nākt balsot. Mums bija daudz jāstrādā, lai mainītu šādus uzskatus, bet pie tā bija vērts strādāt. Svarīgi ir arī strādāt pie Darfūras jautājuma, un es pilnībā atbalstu Veronikas lēmumu. Man liekas, ka to īsti komisija tajā brīdī neizprata, un arī Aštons kundze to tajā brīdī neizprata. Un Veronika pareizi darīja, kā atsauca novērotājs no Darfūras, jo vispār nebija nekāda normāla apstākļa, lai novērotu vēlēšanas tur kur, eh, piemēram, reģistrācijas problēmas bija daudz smagākas nekā citur. Nobeigumā mums, es gribēju teikt, ka mums nevajadzētu arī aizmirst, kas pēc tam notika Darfūrā. Tur situācija daudz pasliktinājās, vismaz atbilstoši man pieejamai informācijai. Miera sarunas nekur nav novedušas. Tika arestēts arī Turanīkungs, kas ir Bašir sabiedrotais. Viņi gan pēc tam izlaida no cietuma. Mēs bijām arī kontaktā ar Salidu Mahudu Zranī, un viņa delegācija arī neļāva doties uz Kampalus e, eh, konferenci. Viņa pasi pat konfiscēja, bet, nu, laimīgā kārtā tā, nu, pat ir arī nesen atgriezta. Es uzskatu, ka mums ir joprojām jāiesaistās šajā procesā, pat arī pēc eh, sagatavošanās procesa beigām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, Potrēnkungs, jā, paldies. Paldies, ka jūs tā saulēcīgi ieradāties pie mums. Es arī kārtumā um, pat uz, es biju, es neesmu tāds eksperts kā, kā, kā, kā es esmu kundzem Gomešs kundze. Un kārtumā es gan uzveicu arī ar šo to uzzināju, un tāpēc vēlos sirsnīgi pateikties vēstniekam par atbalstu. Un par to, ko jūs eh, un, un jūsu kolēģi arī mums pavēstīja toreiz. Man ir viens, divi konkrēti jautājumi. Nu, kā lai es to pasaku, un nu, man nedaudz satrauca, sacīsim, tas, ka jūs atkal pieminējāt to, ka tāpat kā arī kā māja beigās, jūs uz kārtumā sacījāt, ka nav tāda skaidrs norobežojuma. Uh, starp uh, vēlēšanu efekņiem. Protams, vēlēšana pāraudzība ir svarīga, bet svarīgi, lai būtu skaidrs robežas, kur tad ir vēlēšana efekņi un uh, ar kādām metodēm tad tas tiek noteikts. Un tāpat arī iesaistītās puses ASV, Ķīna, Krievija, apvienotā savienība. Mums ir jāstrādā vienādā virzienā tomēr būt, ja? Jo, ja mēs sagaidām, lai, vai šīs te uh, robežas precīzi tiek noteikts, jo bez šīm robežām arī nebūs labi vēlēšanas iznākumi. Manuprāt, tas ir ļoti, tāda ļoti bīstama tendence. Paldies. Thank you very much. Mr. Tano, please. Uh, thank you. Tanakungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu Anā Gomešai, kad domāju, vai bija gudri nosūtīt šāda veida novērošanas misiju uz uh, vēlēšanām, kad viens no kandidātiem ir uh, apsūdzēts par genocīdu. Pats par sevi tas manā uzskatā bija diezgan dīvaini, bet nu tā sudraba maliņa ir tāda, ka šis process bija svarīgs sagatavoties nākošā gada vēlēšanām. Es pusdienoju kopā ar Pēganu kungu ar vienu no dienviddaļas ministriem, kas bija ieradies apciemot mūs. Un mēs runājām par dienvidu neatkarību, un viņi tagad zina, ka viņiem deputāti vidū ir draugi. Bet man ir jautājums augstiem pārstāvim. Vai, ja situācija sāsināsies starp dienvidiem un ziemeļiem, vai tas varētu novest pie savā ziņā tāda interešu kara, piemēram, starp eh, Ķīnas republiku, kurai ir lielas intereses eh, ziemeļos un ASV, kam ir eh, spēcīgs lobijs, kristiešu lobijs kongresā, tieši par dienvidu neatkarību. Tātad vai mēs varam paredzēt, ka attiecības starp Ķīnu un ASV sāsināsies tieši dienvidu neatkarības jautājumu dēļ? Un vai kaut kādi pasākumi tiks veikti, lai dienvidī, lai ziemeļi vairāk kontrolētu dienvidu daļu? Pagājušā nedēļā mums e, bija demokrātiska vēlēšanas e, Somālijas daļā, kas ir atšķēlusies Līdzīgi bija arī, piemēram, Eritrejā pirms vairākiem gadiem, vai mēs domājam par automātisku dienvedu daļas neatkarības atzīšanu. Kas tad traucē uh, atzīt uh, to daļu, kas kādreiz jau bija neatkarīga? Loziņas kundzei vārds lūdzu. Jā, paldies! Diskusijas par uh, Sudānas nākotni. Un pēdējā laikā, jāsaka, nedaudz mainījušās. Un Bekī kungs, Āfrikas Savienības vadītājs, ar ko mēs arī esam runājuši, un viņam bija deputāta konfederācija, kurā varētu turpināt šīs diskusijas, un, un viņš viennozīmīgi iestājās par šādu opciju, par šo konfederāciju, un arī no SPDMA puses. Uh, šāda iespēja netiek vien, viennozīmīgi noraidīta. Nu, tā ir situācija tāda, ka resursi abās valsts daļās, protams, ir ļoti atšķirīgi sadalīti. Ziemeļos ir diezgan slikti ar resursiem, un arī tur, attiecīgi, arī lauksaimniecības iespējas ir daudz sliktākas. Un no otras puses, tad, tad arī cilvēku dienvidos vairāk tātad Tur, piemēram, dien, Sudānas dienmedos ir uh, ceturtais lielākais naftas krājums Āfrikā. Un, uh, attiecīgi, ilgtermiņā, nu, protams, jādomā par šādu cesijas iespēju, bet uh, skaidri jāsaka, ka uh, šī te, mm, šī, tā nav tā dienvidu tradīcija, Alaž bijusi. Un jāskatās arī kādas ir opcijas otrajā pusē. Nu, un tad vēl jāsaka līdzsaks tam, ka arī no SPLMA es puses eh, ir liela opozīcija pret cilvēktiesībām, arī to attiecīgi liels problēmas un arī starp zemi dienvediem cilvēku eh, tiesību pārkāpumi ir eh, nevienlīdzīgi sadalīts, sacīsim. Un arī šeit eh, mm, ir eh, tātad iemesls diezgan eh, mm, mm, lielai neapmierinātībai, un tātad šie te uh, spēki, kas, atš, kas gribās atšķir, atšķirties, uh, nav vienādās situācijās, dienvidos un ziemeļos. Un jautājums tāds, vai Eiropas Savienība tiešām uh, um, no savas puses var sekmēt Eiropas Savienības šīs valsts uh, saglabāšanu, vai varbūt pat līdz pievilcīgāk šo iespēju kaut kādā veidā, nu, um, tātad uh, teritoriālās vienotības saglabošanai. Un arī par um, konkrēts jautājums, kā Eiropas Savienības uh, attīstības palīdzība un līdzīgas iespējas uh, var vienlaicīgi sadalīt starp dienvidiem un ziemeņiem. Tāpat arī runājot par cilvēktiesību pāraugu. Tad, tad, tad Eiropas nā, savien, ap, tātad, ANO misija, un mēs arī norāda, ka ir diezgan grūti darboties SPLMA, un šīs, te, un sniegt militāru atbalstu. Ko jūs teiktu par šādiem pārmetumiem, un ko Eiropas Savienība varētu darīt, un SPLMA, ko varētu darīt, lai, lai ievērotu cilvēktiesības? Paldies. Es ceru, ka neesmu pārkāpus laiku, lai pārāk daudz. Uh, Mr. Angurakis, please. Paldies, Angurakis kungs. Jā, mums ir arī chronometrs. Paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu grieķu valodā, saka Anguraks kungs. Par um, pēcnieka paziņojumu par uh, referendumu rezultātiem. Es no tulkojuma sapratu, ka neatkarīgi no tā, kāds būs referenduma rezultāts, galvenais ir notiks, kas notiks, galvenais ir, kas notiks pēc, rezult, pēc referenduma. Un tika runāts par divām neatkarīgām valstīm. Vai mēs automātiski pieņemam, ka referendumā tiks nolemts par dienvidaļas atdalīšanu? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums ir tāds. Nesen Sudānā bija vēlēšanas Vai jautājums e, par referendumu un dienvidu daļas atdalīšanu vispār bija vēlēšanu darba kārtībā ziemeļos vai nē? Treškārt, es piekrītu Lozings kundzei, ka neatkarības jautājums ir tāds absolūts jautājums, jo, cik es saprotu, galvenais jautājums, ap kuru viss grozās, ir nafta valsts dienvidos. Un, kā jūs zinat, daudzas lietas mūsdienās grozās ap naktu. Es gribēju piebilst sekojošo. Ja referendums notiks, kas to organizēs? Kāda iestāde, institūcija pārstāvēs Sudānas iedzīvotājs, ne starptautiskā kopiena un ne ANO un ne Āfrikas eh, Savienība? Un nobeigumā Tika pieminēts arbitrs. Mums ārkārtīgi rūpīgi jāpieiet šim jautājumam, ja mēs mēģināsim iejaukties vēlēšanās un uzņemsimies tik daudz atbildības, kas tad notiks vēlāk? Man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs nodalam novērotāja lomu no vēlēšanu vadītāja lomas. Paldies, Vaigalkungs, lūdzu. Thank you, Chair. Uh, ambasador Brile. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Brilskungs. Es nepievienošos kolēģiem, kas runāja par dienvidu daļu un dienvidu problēmu. Es gribēju nedaudz pievērsties Darfūras jautājumam un arī Dohas sarunām. Kā jūs vērtējat Dohas sarunas vai šīm sarunām vairs nav nākotnes, jo pavisam nesen mēs parlamentā mēs uzklausījām Sulmanu Džemusu kungu, jūs noteikti viņu pazīstat, un viņš sūdzējās par to, ka Dohā bija problēma ar sarunu vešanu un vietu, jo dažas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, eh, kas bija mākslīgi izveidotas, lai palielinātu vienkārši dalībnieku skaitu. Tātad šīs organizācijas mēģināja novērst uzmanību no tām organizācijām, kurām patiešām ir ko teikt un kas pārstāv tautu. Es gribēju lūgt jūs izvērtēt Dohas sarunas un Darfūras jautājumu, vai tur ir kaut kāda kustības priekš vai nē, ja Sudānas dienvidi ir saistīta ar cīņu par naftu, tad Darfūra uh, ir saistīta ar cīņu par ūdeni. Piemēram, notikumi Džebel Marā pēdējo nedēļu laikā. Jāpiemēr arī pilsoņu karš un genocīds, kas tikai palielināsies, jo notiks cīņa par ūdeni. Paldies! Tagad vēstnieku dodu vārdu jums. Varbūt, ka jūs varat atbildēt arī par vēlēšanām un novērošanu, vēlēšanām un novērošanu, varbūt tur arī Veronika varēs atbildēt. Paldies, saka Brilis kungs, un paldies par jūsu jautājumiem. Pirmkārt, es gribēju atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Potarina kungs. Jā, es piekrītu, ka dienveidu un ziemeļu daļas demarkācija ir ārkārtīgi svarīga. Mēs jau runājām par situāciju Sudānā. Uh, ar ministru Pakanmūnu, kas ir miera ministrs eh, Dienvidu Sudānas valdībā. Viņš arī ir Dienvidu politiskās partijas vadībā, un viņš arī apstiprināja, ka tas viņiem ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un visi saprot, ka, ja jūs nesaprotat vai nezinat īsti, kur tad ir tā robeža, tas e, tikai e, radīs papildus grūtības ir panākta vienošanās par apmēram 80% no robežu līnijas, bet vēl ir strīdīgi jautājumi, un pašlaik komisija ir nonākusi strupceļā. Es zinu, ka SPLM ir aicinājusi starptautisko sabiedrību iesaistīties, vismaz sniedzot tehniski raksturu palīdzību, un mums būtu jāapdomā, cik lielā mērā mēs varētu palīdzēt un cik lielā mērā tas būtu atbilstoši Runājot par eh, starptautiskiem spēlētājiem un viņu iesaistīja Sudānā un pieeja Sudānai, pašlaik man liekas, ka ir tendence uz tādu apvienošanos, viedokļu apvienošanos, jo ir vēlme nomierināt situāciju, lai varētu notikt vēlēšanas, net, un lai varētu strādāt tālāk neatkarīgi no tā, ko tad dienvidsudānieši nolems, svarīgākais ir nodrošināt mierīgu līdzā pastāvēšanu un dažādu viedokļu eksistenci, nenonākot konfliktā, bet es pie tā vēl atgriezīšos. Bet es uzskatu, ka piemēram, runājot par dažādām starptautiskām sanāksmēm un konsultāciju. Organizēšanu. Man liekas, ka eh, starptautiskie partneri nonāk pie tādas vienodākas izpratnes par to, ka Sudānā ir jānodrošina miers un stabilitāte. Es nedomāju, ka mēs varētu runāt par kaut kādu interešu konfliktu vai interešu kāru starp divām lielvarām. Uh, jo ir vienota izpratne par to, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu stabilitāti Sudānā. Protams, ka intereses atšķirās, bet visi saprot situācijas sarežģītību un kas ir nepieciešams gan diplomātiskā, gan politiskā ziņā, lai nodrošinātu panākums. Man arī uh, uzdeva jautājumu par Mbekī paneļu lomu Beki eh, iecēlā Āfrikas Savienību šajā matā. Pašlaik viņi tiek uzskatīti par tādiem kā starpniekiem. Mekēlē eh, sapratnes eh, memoranda ietveros viņi tika iecelti. Ir dažādas idejas par to, kā mierīga līdzpastāvēšana varētu turpināties arī nākotnē. Uh, Bieži Āfrikā ir konflikti par resursiem, un arī Sudānā varētu tā notikt. Jā, skaidrs ir tas, ka mm, Sudānā varbūt situācija varētu būt savādāka, jo jā, naftas krājumi ir dienvidos, bet izeja naftas eksportam ir ziemeļos. Un Tas, ko es dzirdu no abām pusēm, ir tās, ka viņi saprot, ka viņi ir vēsturiski saistīti. Un viņiem ir skaidrs arī tas, ka jāņem vērā otras puses intereses. Šeit es negribētu teikt, ka viņiem ir pilnīga, ka viņu starpā valda pilnīga uzticība, bet viņi saprot, ka viens otram ir nepieciešami, lai panāktu labumu abām pusēm. Visaptrošais miera līgums tika noslēgts 2005. gadā, jo abas puses saprata, ka kara cena ir pārāk liela. Un situācija nav īpaši mainījusies. Visaturošajā miera līgumā tika arī uh, ierakstīta vienotības ideja, dienvidu pārstāvi arī to saprot. Un uh, dienvidu līderi arī norādīja, ka tā saucamā miera dividenda arī tā nekad netika realizēta, bet, nu, protams, ka viņiem ir tiesības izteikt savu viedokli. Jā, ir nepieciešama sadarbības, attīstības sadarbība, Vakar tika paziņots, ka tiks piešķirt 150 miljoni ievainojamākajai Sudānas dienvidu sabiedrības daļai. Es jau nedaudz pieminēju um, naftu un citus dabas resursus un par atbildot uz uh, jautājumu, kas organizēs referendumu. Uh, pavisam nesen tika iecelt tā saucamā referenduma komisija, situācija būs tāda pati, kā, piemēram, ar šīm vēlēšanām, kad vēlēšana komisija tās organizēja. Šī te referenduma komisija ir neatkarīga iestāde, taisnieks tehnisku atbalstu ANO, bet referenduma komisijas atbildība ir nodrošināt eh, efektīvu referendumu norisi. Runājot par Darfūru un politisko procesu, Es jau teicu, ka jā, drošības situācija ir pasliktinājusies, ja tīpaši Darfūras dienvidos. Miera uzturētājiem ir grūti pildīt savas pilnvaras, aizsargājot uh, civiliedzīvotājus un nodrošinot drošību. Ir grūtības piekļūt gan miera, uzturētā, miera uzturētājiem, ir grūtības uh, iekļūt šajā reģionā un arī humanās palīdzības sniedzējiem tas ir problemātiski. Uh, Mēs varam runāt arī par kara noziegumu skaita palielināšanos un cilvēku nolaupīšanu skaita palielināšanos, un tas negatīvi ietekmē humanitāro misiju īstenošanu. Runājot par Hartumu, jā, ir eh, jauns paziņojums par humāno situāciju sagatavots mēneša beigās mums būs eh, arī sanāksme par šiem jautājumiem. Mēs varēsim risināt šo, šīs te problēmas, lai dot kādu iespēju Darfūras cilvēkiem. Politiskā dokas process joprojām ir dzīves. Notiek sarunas starp valdību un eh, dažādu kustību koalīciju. Vakar tika izveidots pilsoniskās sabiedrības fórums, kas apvieno dažādas pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Šie cilvēki patiešām pārstur, pārstāv sabiedrību, un būtu dīvaini uzskatīt, ka ir uh, savādāk. Bet mēs vienmēr esam atbalstījuši to, ka pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaist, lai mēs uzklausītu cilvēkus, un mēs arī pieturamies pie šī uzskata ir skaidrs, ka pie sarunu galda ir ierobežots vietu skaits. Pat ja šie cilvēki nesēž pie galda, bet ja viņi vienkārši pauž savu viedokli, mēs nevaram sagaidīt, ka kaut kādi ilgstoši līgumi būs efektīvi. Jā, ir jāpanāk tāds ilglaicīgs, ilglaicīga vienošanās, un to nevar izdarīt bez visu pušu iesaistīšanās. netaisnīguma uh, kustība pašlaik nevēlas iesaistīties šajā procesā. Mēs mēģinām viņus pierunāt atkal uh, nāk pie sarunu galda, bet nu ir skaidrs, ka ilgtermiņā uh, kas notiks. Piemēram, runājot par budžas līgumu 2006. gadā. Un man liekas, ka e, šis te kustības vadītājs e, arī pārdomās savu lēmumu un atgriezīsies man liekas, ka es, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, vismaz es tā ceru. Ja to neizdarīju, tad man bija citi nodomi, bet, nu, paldies. Veronika, vai jūs e, divu minūšu laikā kaut ko par vēlēšanām novērošanu gribat teikt? La traductrice. Euh, oui, euh, très, très, très rapidement. Jā, bet ļoti, ļoti īsi. Par to, kas organizē vēlēšanas, tas ir skaidrs tā ir Sudānas valdība. Tad, kad es sacīju, vai vajag iejaukties vai nē, tas, tas um, nebūtu, lai būtu kāda interference, bet tas ir tāpēc, lai būtu šai vēlēšanu komisijai kāds atbalsts, kas ir nepieciešams, Torbens pasvītroja apvienoto nāciju atbalsts Eh, papildus eh, vēlēšana organizācija, tāpat arī tas, ko saucam par IFS, e kas eh, bija loģistikas atbalsts, programmu nodrošinājums, sagatavošanas, kas notika ar viņu palīdzību. Tātad mēs esam tur, lai palīdzētu. Manuprāt, vēlēšanu novērošana ir. ir ne tikai, eh, kā, kā principā vēlēšanu novērošanas misija ir jānovēro, bet ir dažkārt notikumi, kas ļoti atšķies. Tad, kad es sacīju, ka Karter centrs badi, bažījās par to, kā notika reģistrācija, es zinu, ka Karters apmeklēja prezidentu Albāšīru, un pēc tam, pēc tam, tika izlemts e, starposma ziņojumu, kur tika e, paustas zināmas sūdzības pār šo aspektu un aicināt citā starposma ziņojumā, lai tiktu atliktas e, vēlēšanas uz vēlāku laiku, un bija iejaukšanas no viņa puses, ko ļoti slikti uzņēma Albašīs, bija divi, divi ļoti asas runas, kur uh, Eh, tī, kurās tika paziņots, ka viņš nogriezīs ausis, rokas, pirkstus, degunus eh, starptautiskajiem eh, novērotājiem. Tā tad bija zināmas bāžas novērotāju vidū, jo mēs nezinājām, ka to darītu Albašīrs pats, bet tad, kad jūs esat tik milzīgā valstī kā kontinents, tad vienmēr var Eh, parādīties kādi patraki, patrakaujnieki, kas ļoti burtiski uztver dzirdēto, tāpēc mēs mazliet baidījāmies. Tāpēc vienmēr ir jābūt uzmanīgiem, un es tagad esmu sacījusi, ka mēs da, da, gatavojamies tā darīt, bet jautājums bija jāuzdod, kā mēs labāk varam vadīt valsti, kas uh, uzsākt tik svarīgu, svarīgu pasākumu. Otrais punkts ir tiesa, ka tikšanās ar visiem maniem un visi mani kontakti Sudānā šeit es varu sacīt, ka doma par vienotu Sudonu, Sudānu vairs vairs eh, nav dzīvot spējīga, ir par mazu un par vēlu. Ir jārunā par to, kā viņi sadalīs savas bagātības, kā viņi decentralizēs, jo bagātības atrodas Hārtumā un, ap, un ziemeļos, un ne austrumi, ne rietumi, ne dienvidi nav attīstība. Ziemeļi ir gatavi piekāpties bagātību sadalīšanai. Uh, Eh, dienvidu pārējā eh, valstī, bet visa ir pārāk maz un pārāk vēlu, un es baidos, ka, eh, ka, ka esošā situācija nepadara domu par vienotu Sudānu pārāk efektīvu, un ir arī sudānieši, kas pilnīgi nopietni saka, katrā ziņā ne šobrīd, tas nozīmē, kamēr Albašīrs ir pie varas, mēs labāk gribam uh, gribam ieturēt distanci, pēc tam redzēsim, varbūt mēs atkal apvienojamies, redziet, redziet, šī doma par to, ka šīs sadalīšanās varētu būt izlaicīga un pēc tam mēs varētu atkal domāt par vienotu Sudānu, bija klātesoša daudzās sarunās. Un visbeidzot, ja ir viens punkts svarīgs demokrātijai, vēlēšanās, tad tā, tā bija vietējo novērotāju sagatavošana, jo viņi šodien veido pilsonisko sabiedrību, kas ir viskompetentākā saistībā ar vēlēšanām. Karter e, centrs to ir darījis ļoti daudz, un viņa pārstāvja sava veida autorizētu pilsonisko sabiedrību kas nodarbojas ar vēlēšanu sagatavošanu, jaunieši, kas ir ļoti darboties spējīgi un ir Sudānas e, cerība nākotnē. Paldies, un es gribētu pateikties sveitniekam, vēstniekam, es gribētu pateikties visiem pārējiem par paveikto. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah.